Guten Morgen, meine Damen un Herren. Labrīt. Labrīt, dāmas un kungi. Sēdi ir atklāta. Darbkārtībā eh, mūsu nākamais punkts ir Eiropadomas un komisijas paziņojumi par Eiropadomas galviņu sanāksmes secinājumiem. Parasti mēs tagad dot vārdu Van Rompuy kungam, bet tā kā viņš vēl nav ieradies, nāksies mazliet pagaidīt.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 Es arī varētu jums kaut ko pastāstīt uh, par padomu secinājumiem. Ja neviens nav ieradies, varat arī paklausīties mans komentārs, uh, kamēr ieradīsies Van Rompuy kungs. Nu labi. Bonjour, Monsieur le Président, bienvenue. Labrīt, priekšsēža kungs. Um, slaipni lūdzam un debats jau ir sākušās, dod jums vārdu lūdzu. Priekšsēža kungs, godātie deputāti. Eiropa padomas sanāksme 1. un 2. martā bija pozitīva un ne, tuvitēji krīze to nenoēnoja, bet tomēr ir lieli izaicinājumi, kas paliek mūsu priekšā. Ir nepieciešams turpināt liels pūliņus daudzās frontēs, un viena no šādām frontēm ir valsts budžeta konsolidācija, otrs ir izaugsmas un nodarbinātības darba kārtība. Daži apgalvo, ka tās esot pretrunas, tiesot pretrunīgi mērķi, Taču mūsu uzdevums ir gādāt par to, lai tas tā nebūtu. Kopš 1930. gadiem galvenā reakcija uz ekonom, eh, stautsaimniecības sarkumu ir uh, fiskālie stimuli, uh, veicināt uh, pieprasījumu. Un tieši tā arī uh, īstermiņā šādi fiskāli stimuli bieži ir palīdzējuši, taču uh, Iespēja izmantot šo instrumentu ir ierobežot daudzās dalībvalstīs, ir tīpaši tādēļ, ka jau ir pārāk eh, lieli eh, valsts parāda līmeņi pārāk augsti. Um, risinājums kļūst par problēmu. Un lielākā daļā gadījumā valsts uh, parāds ir tik liels nevis tādēļ, ka būtu bijusi ļoti izlaidīga pavirša attieksme pret valsts tērņiem, bet uh, lielākoties tādēļ, ka bankas sektors uh, E, sabruka un to nācēja nodokļu maksātājiem glābt. E, citur um, nekustamā īpašuma burbuļi ir e, arī radījuši uh, ekonomikas sabrukums, tad veicinot valsts parādu pieaugumu. Citur savukārt valsts parādi ir laika gaitā pamazām pieauguši, Eh, tādējādi nodot pie tā, ka daudzām dalībvalstīm eh, valsts parāds ir pieaudzis pāri par 60%, kas, par ko esam vienojušies, kas ir pieļams no IKP. Un um, šādi neizdodas valsts budžets izlīdināt, kur nu vēl pozitīvs eh, bilants panākt. Tādēļ jaunajā līgumā par stabilitātu, koordināciju un pārvaldību, ko Eh, šajā Eiropa padomē, eh, kas tika parakstīts, ir tik svarīgs. Tas nenovērš anticiklisks deficiklus, eh, deficitus um, pilnībā uh, arī neierobežo valsts uh, līdzekļu tērēšanu, bet nosaka, ka nedrīkst ar pārlieku uh, parādu audzēšana eh, to izdarīt. Eh, Eiropas dalību valstīm ir eh, tagad vēl stingrāk jāievērs uz tautās un izaugsmes nolīguma noteikumu, ko sešs paka ir pastiprinājis. Taču īstermiņa pasākumiem jāiet roku rokā ar papildus centieniem ekonomisko izaugsmu un nodarbinātību veicināt. Kā to izdarīt? Uz to vērs uzmanību gan Eiropa padome, Eiropas pusgada kontekstā, gan arī, kā jau es, kā arī, kā jau es jums stāstīju, 1. janvāris. E, Tajā pat laikā, e, kamēr mēs cenšamies e, valsts budžets izlīdzināt, mēs investējam pētniecībā, inovācijās, veicinot e, investīcijas. Uh, tautsamniecisko izaugsmu, proaktivitāti, eh, raugoties, kā mēs varam eh, mazināt izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, eh, kā arī digitālos tirgus veicinot, kā esam vēlreiz uzsvēruši 12 kolēģu vēstulē nodokļu slogu samazināšanu strādājošiem īpaši zemiem ienākumiem. Uh, uzņēmējdarbības vidas uzlabošana, eh, birokrātijas samazināšana, visi šie eh, pasākumi ir vērsti uz to, lai radītu jauns darbvietas un izaugsmu eh, fiskālas konsolidācijas laikā. To visu uzraudzīs institūcijas. Kā jūs ziniet, pusgads ir mūsu ikgadējais politikas koordinācijas rīks no ikgadīgās izaugsmas pārskatu, ko komisija laiž klājā, un citiem pasākumiem. Protams, kamēr šie visi mūsu soļi iedarbosies, paies zināms laiks, bet fiskālās taupības pasākumi pieprasījumi jau ļoti strauji samazina. Taču es ceru, ka mums izdosies izvairīties no tautsemniecības sarukuma un bankas izmantos iespējas, kuras viņām dod Eiropas centrālā banka, e, nodrošinot ļoti būtisku likviditāti un sniedzot šos kredītus tālāk uzņēmējiem un mājasemniecībām. E, tādējādi arī ir izdarīti pūliņi valsts parādus uh, atkal eh, dabūt kontrolējumos apmēros, um, ļaujot tam tāpat laikā panākt izaugsmu fiskāls un stabilitātes nolīgumu ietveros. Uh, mūsu mēķis ir atjaunot uzticēšanos Eirozonai dažādos līmeņos, lai arī patērētāji un investori tajā uzticētos uh, tādējādi veicinot izaugsmu un darbiet radīšanu. Mūsu stratēģija sāk jau nest augļus, esam panākuši krīzē pagriezienu punktu. Tāpat laikā pilnībā apzināmies, ka uh, situācija ir un paliek vēl uh, nestabila. Mums ir nepieciešama īstermiņa un vidē termiņa izaugsmas stratēģija. Uh, un Vidējā termiņa stratēģija ir ietverta e ES 2020. gada stratēģijā, ko, kas ir cieši sasaistīta ar Eiropas pusgadu. Taču mums ir arī nepieciešama izaugsmas un modernātīs stratēģija īpaši jaunajiem e, eh, darba ņēmējiem. Ja dalībvalstis vienas ar to pašu netiek galā, tad Eiropas Savienība var dot. E, vadlīnijas, un to esam arī izdarījuši padoms uh, secinājumos. Uh, šis darbs ir jāturpina enerģiski. Mēs runājam arī sanāksmē par uh, Grieķijas situāciju. Apsveicam, uh, ka Grieķijas jaunā programma ir solis uz priekšu, tās mērķis ir uh, atjaunot Grieķijas tautsaimniecības stabilitāti, uh, konkurētspēju un uh, nodrošināt uh, ilgspējīgu parādu līmeņu. Uh, tiem, kas apgalvo, ka Eiropas Savienība uzspiež Grieķijai uh, budžeta taupību, gribu sacīt, ka Eirozonas valsts, kā arī SVF, 130 miljārdus uh, um, ilgtermiņa um, zem procentu uh, aizdevumu Grieķijai nodrošinājis papildus jau sākotnējiem 110 uh, miljardiem un ir atlaiduši 70% uh, neto tā, to parādu Uh, bankām. Bez visa šī Grieķijas situācija, lai cik sarežģītā būtu, būtu daudz, daudz sliktāka. Taču mums ir arī nepieciešama spēcīga izaugsmas darba kārtība Grieķijai, mobilizējot investīcijas un maksimizējot Grieķijas tautsaimniecības izaugsmas potenciālu. Uh, tehniskais atbalsts Grieķijai ir jāpastiprina. Eirozonas uh, vadītāji arī no jauna apliecināja savu apņēmību um, ugunsmūru ISFS un uh, um, tātad uh, jaudu palielināt, uh, lai palielinātu kapitāla bāzi un tika apspriest arī daudz citu jautājumu. Runājot par Serbiju, mēs uh, vienojāmies piešķirt ES kandidātu valsts status, kas ir liels sasniegums ņemot, uh, kas demonstrē, ka ir notikuši lieli pūliņu E, abās pusēs, arī Belgradā un Prištinā. Es ceru, ka tas mudinās Serbiju arī turpmāk pielikt visas pūles, lai izpildītu ES dalību valsts statusas, ekonomiskos, politiskos kritērijus, kā arī tiektos uz labām kaimiņu attiecībām un uh, uh, Balkānu reģionā. Mēs ceram ka, uh, un sagaidām, ka starp Belgrādu un Prištinu būs arī turpmāka attiecību normalizēšanās. Uh, Kas attiec uz Schengen zonu, mēs uh, septembrī Eiropa domē pieņemsim par to lēmumu. Uh, starplaikā būs uh, pasākumu uh, kopums, uh, lai nodrošinātu procesa E, veiksmi. Runājot par Sīriju, situācija ir šokējoša un mēs uzmanību vērsam uz trīs aspektiem - par humanitāro. Mēs prasam tūlītēji vardarbības izbeigšanu pret cilvēcietdzīvotājiem un cilvēktiesību pārkāpumu izbeigšanu, lai nodrošinātu, ka tos tie, kas ir atbildīgi par vardarbību, tiks sodīti. E, ir arī jābūt nodrošina piekluvu humanitārām aģentūrām. Es jau ir humanitāro finansējumu mobilizējusi politiskajā plānā Irānā. Mēs pastiprināsim spiedienu uz Sīrijas uh, uh, režīmu un uh, prasīsim vēl vairāk iegrožojas pasākumus. Mēs prasām, ka prezidents Asads atkāpjas, tiklīdz demokrātiskais pārējais e, process sāksies, esam gatavi jaunu partnerību nodibināt un sniegt palīdzību diplomātiskajā plānā. Atbalstam Arābu līgas pūliņus, misiju, e, ko vadīja Kofi Annan kungs, kā arī Sīrijas tautas draugu grupa. Aicinām visus e, e, e, ANO drošības padomus locekļus īpaši Ķīnu un Krieviju piedalīties darbā ar pūliņos izbeigt vardarbību. Taču neaizmirsīsim, ka mēs nevaram nekādus izšķirīgus soļus spērt bez ANO mandāta. Šo viedokli visi atbalstīja Eiropa padome. Un es jūs atbalstīšu, ka ir, atgādināšu, ka ir um, vairāk vienprātības ārpolitikā Sīrijas, Libijas un citos jautājumos nekā atšķirība. Tātad visbīstamākos uh, pasaules reģionos 27 valsts strādā roku rokā un bieži tas paliek uh, nepelnīt bez ievērības. Visbeidzot, Eiropadomas uh, priekšsēži man pagodināja ar lūgumu turpināt savu darbu prezidenta amatā vēl divu pusgadu un 27. Uh, eh, Un arī Eirozonas valsts mani aicināja Eirozonas samits turpmāk vadināt. Un nevien nepārsteigts droši vien, ka man galvenā prioritāte būs ekonomika. Tā e, mums ir nepieciešama dzīvībai, mums ir nepieciešama spēcīga tautsemniecība, lai nodrošinātu augstu nodarbinātības līmeni arī jaunajiem cilvēkiem, Un tikai tā mēs varam nodrošināt Eiropai uh, savam potenciālam atbilstošu lomu uh, globālajā plānā. Dāmas un kungi, turpināsim šajā izšķirīšajā brīdī eh, savu kopīgo darbu Eiropas labā. Paldies! Paldies, priekšsēžu kungs, Van Rompuy kungs, un tagad komisijas vārdā došu vārdu tās prezidentam Barozu. You, Paldies, priekšsēdētāju kungs. Padoms priekšsēdētāji kungs, godātie parlamenta deputāti. Pirmām kārtām es jau sveicu Van Rompuy kungu ar atkārtot ievēlēšanu amatā un gribēju šo brīdi izmantot, lai varētu pateikties viņam par veikumu iepriekšējo divarpus gadu laikā un ceru, ka viņš tāpat neatlaidīgi turpinās spēcināt Eiropas Savienību, parūpēties par tās pilsoņiem un padomājot par spēcīgāku ES pozīciju pasaulē. Mēs šodien runājam par Eiropadomas secinājumiem. Mums bija arī diskusijas par ārlietu jautājumiem, it sevišķi par to, kas notiek Sīrijā un Irānā un, protams, pieņēmām arī ļoti būtisku lēmumu, proti piešķirt kandidātu valsts statusu Serbijai. Es vēlējos uzsvērt um, uh, vairākus akcentus, kas ir uh, jāievēro, ja mēs vēlamies veicināt izaugsmi un nodarbinātību. Jāsaka, ka eirozonā ir uh, situācija nedaudz stabilizējusies, bet krīze vēl joprojām nav beigusies. Mēs, uh, nedrīkstam pārtraukt savu darbu, mums ir jāturpina uh, būvēt spēcīgāki ugunsmūri. Un, protams, mēs vēlamies vēl vairāk spēcināt ekonomisko pārvaldību. Kā jau minēja Eiropas parlamentā, es sagaidu, ka valstu līderi nevien domās par īstermiņu pasākumiem, bet arī par izaugsmi, par iekļaujošu, viedu un ilgspējīgu izaugsmi, kas īstenībā ir mūsu panākumu ķīla un arī labklājības ķīla. Izaugsme ir 2020. gada stratēģijas galvenā prioritāte, un, protams, mums ir eh, jāpadomā arī par ceļa kartas izstrādi, kas veltīta izaugsmē un nodarbinātībai, un parlamentam tika prezentēta pagājušā gada oktobrī. Eiropa padome noteikti spēra soli pareizajā virzienā, bet, protams, vēl ir daudz darāmā. Progress tika sasniegts, ņemot vērā arī vienošanos par palīdzības sniegšanu Grieķijai. Otrām kārtām finanšu stabilitāte un trešām kārtām izaugsme, kas rada jaunas darba vietas, pateicoties konkrētām iniciatīvām un mērtiecīgām investīcijām. Tagad daži vārdi par Grieķiju. Ir uh, tādas balsis, kas joprojām apgalvo, ka Grieķija cietīs neveiksmi. Nu kādēļ? Kādēļ Grieķija nevarēs veikt tās reformas, kas ir nepieciešamas? Es uzskatu, ka tas ir iespējams. Grieķijas valdība un parlaments uzskata, ka tas ir iespējams. Galvenā prioritāte tagad ir uh, veicināt otro programmu, un tas ir mūsu kopīgais uzdevums. Mums ir jāatbalsta gan Grieķijas iestādes, gan pilsoņi, un komisija jau ir gatava spērt konkrētus soļus šajā virzienā. Uh, Kopīgi ar komisāriem es tikos ar eh, Grieķijas premjeru un viņa darbiniekiem, lai runātu par galvenajām reformām, kas ir nepieciešams, lai veicinātu izaugsmi. Manā vēstulē jūs arī varētu lasīt, ka mums ir jārunā par galvenajām prioritātēm. Galvenokārt ir arī par jauniešu iesaistīšanu darba tirgū, par labvēlīgas uzņēmēju darbības vides veidošanu, par investīcijām, par struktūru fondu labāku apgūšanu. Īstenībā tās ir tās nozares, kur, kurās var gūt gūt pirmos panākumus jau pirmo mēnešu, nevis gadu laikā. Mēs piedāvājam arī vairākas būtiskas vadlīnijas uh, ar ieteikumiem, kā šīs reformas konkrēti īstenot. Vakardien es tikos ar Eiropas Investīcija bankas prezidentu, lai varētu labāk izprast, kā uh, sniegt atbalstu Grieķijai efektīvākā manierē. Un nākamo mēnešu laikā kopīgi ar eh, komisijas vicepriekšsēdētāju Rēnu mēs esam gatavi piedāvāt konkrētu darbības plānu Grieķijā, nospraužot arī galvenās prioritātes nākotnē. Ja mēs runājam par ceļu karti, kas veltīta izaugsmē un nodarbinātībai, īstenībā eh, tas ir galvenais priekšnosacījums, lai varētu radīt stabilitāti Grieķijā, jo bez stabilitātes nebūs uzticības un bez uzticības nebūs izaugsmas un darba vietu. Godātie deputāti, tika parakstīts līgums par stabilitātu un koordināciju, un tas ir vēl viens solis, lai radītu papildus konverģenci. Jūs noteikti būsiet dzirdējuši, ka tas nebija mūsu mīļākais mehānisms, bet šī līguma parakstīšana, tam ir arī tāds starpvaldība raksturs, No 27 dalību valstīm to parakstīja 25, un es domāju, tas ir pietiekams spēcīgs politisks vēstījums, un tas pierāda, ka Eiropas Savienība ir Eiropas Savienība, un eiro ir Eiropas Savienības valūta, nevis tikai dažu valstu e, izmantotā valūta. Un domāju, tas varēja radīt arī pašpaļāvību investoru vidū. Mums ir jāparūpējas par stabilitātes radīšanu eirozonā un papildinot to ar sešpaku un stabilitātes mehānismu mēs varam patiešām sasniegt daudz. Tādēļ ir izšķirīgi svarīgi, lai visi priekšnosacījumi varētu tikt saskaņoti ar Eiropas likumdošanu pēc iespējas ātrāk. Dalībvalsts, kas parakstīja līgumu, apņēmās ieviest līguma normas Eiropas likumos piecu gadu laikā, un komisija jau piedāvāja papildus grozījums arī attiecībā uz tā saukto divpaku, lai varētu garantēt, ka arī tajā iekļautās normas tiek pārņemtas kopienas likumdošanā. Un, protams, eh, parlamenta aktīva iesaiste mums ir ļoti nepieciešama visa procesa garumā. Protams, mums ir jāpadomā arī par ekonomiskās eh, savienības turpmāku integrāciju, par vienoto tirgu, ekonomisku, sociālu un teritoriālu kohēziju. Tie ir galvenie mērķi, eh, kas mums ir jānosprauž un arī jāizpilda. Tos varēs izpildīt Eiropas institūcijas, izmantojot uh, kopienas metodi. Godātie deputāti! Runājot par Eiropas darba kārtību, kas veltīta darba dienām un izaugsmēm, uh, mēs, protams, tam pieskārāmies arī Eiropadomē. Finanšu stabilitāte ir kaut kas ļoti vērtīgs, bet ar to vien nav gana. Un mums ir nepieciešama gan finanšu stabilitāte, gan ekonomiskā izaugsma. Abi divi elementi kopā. Un, protams, mums ir jāparūpējas par tādu mērtiecīgu izaugsmas veicināšanu, veicot struktūrāls reformas, pilnveidojot vienoto tirgu, piesaistot mērtiecīgas investīcijas un uzlabojot pirktspēju. Es šajā kontekstā pateicu, ka dalību valstīm ir jādara daudz vairāk, lai tās labāk varētu transponēt likumus un pieņemtu prātīgus lēmumus uh, pašas uz vietas pašmājās. Un uh, ir jāpieņem šādu lēmumu nevis tikai justus lipsus ēkā Briselē, bet arī galvaspilsētās reģionos. Jāparūpējas par to, kas notiek sabiedrībā. Un es teicu, ka ir jābūt arī sociālai iekļaušanai, jo esam pieredzinājuši, ka ļoti daudzās dalībvalstīs pieaug nabadzīgu cilvēku skaits. Es teicu, ka struktūrālām reformām jātiek īstenotām tā, lai tās būtu gan politiski, gan sociāli pieņemamas. Un sociālais dialogs ir izšķirīgi svarīgs. Tādēļ es runāju par sociālo fórumu Eiropas līmenī un jābūt sociālajam dialogam starp darba ņēmējiem un darba devējiem Eiropas līmenī. Un es domāju, ka Eh, tas ir tāds faktors, kas varētu pierādīt, ka mēs savu darbu uztveram nopietni un esam gatavi to arī īstenot. Un komisija piedāvāja ieviest arī finanšu darījumu nodokli pagājušajā gadā. Un pēdējās trīs Eiropā domēs tika runāts arī par nodokļu jautājumiem. Un nodokļi arī varētu būt tāda kā panākuma ķīla, lai Eiropas ekonomika, tautsaimniecība varētu beidzot atveseļoties. Un īstenībā katru gadu Eiropas Savienībā tiek zaudēts viens triljons eiro tādēļ, ka cilvēki izvairās no nodokļu maksāšanas. Nu, viens triljons eiro un salīdziniet šo summu ar tām summām, kas ir nepieciešams, lai aizlāpītu caurums dalībvalstu budžetos. Domāju, tādā veidā varētu atrisināt uh, milzumu daudz problēmu. Komisija strādā pie konkrētiem pasākumiem, lai varētu cīnīties pret krāpniecību un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, bet, protams, dalību valstīm arī ir jāpild savu pienākumu Eiropas līmenī. Nav nekāda ieganstu, lai turpinātu kavēties uh, ar. Uh, uzkrājumu direktīvas pieņemšanu un nodokļiem trešajās valstīs. Un par to ir jārunā padomas eh, līmenī. Uh, Un tas, ka dalību valsts joprojām nav īstenojušas visu likumdošanu šajā jomā, ir tāds visai bēdīgs piemērs. Protams, bieži vien valdību vadītāji runā skaļus vārdus Eiropadomē, bet pēc tam, kad Eiropadoma ir cauri, atgriež dalību valstīs un dara, dara kaut ko citu. Es eh, pieminēju arī 2020. gada izaugsmas stratēģiju, un mums ir jārunā par konkrēti instrumentu izmantošanu, proti daudzgad finanšu schēmu. Eiropas budžets ir paredzēts investīciju piesaistīšanai, un domāju, kā ar dalību valstīm mēs varam organizēt labas, konstruktīvas diskusijas par šo jautājumu. Un eh, man interesē arī Eiropas parlamenta pozīcija šajā kontekstā. Mums ir jāparūpējas par uh, budžetu, kas varētu uzlabot infrastruktūru, attīstību, un mēs jau vienojāmies par galvenajām vadlīnijām Eiropa padomē. Mums ir jāpātrina vairāku iniciatīvu pieņemšanu, jādomā par igada izaugsmas pārskatu, un uh, instrumenti ir jāizmanto par visiem 100%, lai radītu jauns darba vietas un mūsu ekonomiku padarītu konkurēt spējīgāku ilgtermiņā. Mūsu pilsoņi grib, lai mēs mainām viņu ikdienas dzīves. Un kopš iepriekšējās Eiropadomas janvārī komisija ir gatava ieviest vairākus pasākums, lai atbalstītu MVU un samazinātu jauniešu bezdarbu, jo MVU īstenībā ir Eiropas tautsājumniecības mugurkauls un bez, tā, bez to palīdzības mēs nevarēsim radīt jaunas darba vietas. Mēs, protams, arī aktīvi sadarbojamies ar dalībvalstu administrācijām, domājam par to, kā vairāk jaunu cilvēku iesaistīt darba tirgu. Godātie deputāti, beigās es gribētu atkārtot, ka esam nogājuši garu ceļu, lai varētu radīt stabilitāti, un, protams, ārkārtīgi liels darbs vēl mums ir jāpaveic. Bet nevajadzētu varbūt uh, radīt pārāk daudz uh, tādu negatīvu iespēju, nevajadzētu vaimanāt par eiro neveiksmēm. Nē, ne, mums tajā vietā ir jāstrādā, atrotītām piedurknēm, jārada sociāla tirgus ekonomika, uh, uz izaugsmi un darba vietām radīt, balstīt ekonomika un, protams, stabilitāte un izaugsme ir divi vaļi, uz kuriem uh, eiro var turēties. Lielas paldies! Paldies, Baroso kungs, tagad vārds ETP grupai Jozefs Dols 5 minūtes. Priekšsēdētāja kungs. Padoms priekšsēdētāja kungs. Vispirms jau es eh, apsveicu jūs ar jūsu um, amatu pagarinājumu, vēlu jums drosmi, vēlu jums izdošanos nākamajos divarpus gados, jo mums būs vajadzīgi visi jūsu priekšlikumi, lai radītu jaunas darba vietas Eiropā. No, nu, es domāju, ka no krīzes mēs varam gūt divas mācības. Pirmkārt, valstu reģionālās un nacionālās eh, finanses ir atkal jāsabalansē pirms eh, zināma laika 25 piecas valstis parakstīja budžeta līgumu, un es domāju, ka šīs mācības un atziņas ir gūtas. Un es domāju, ka mēs redzam, ka ir laiks kļūt disciplinētiem un nopietniem. Bet, protams, svarīgi ir tekstus ne tikai parakstīt, bet arī īstenot. Tas jau ir dalību valstu uzdevums un, protams, arī komisijas uzdevums kā pāraudzības eh, institūcijas. Atcerāmies, kā stabilitātes paktu pārkāpa lielās dalību valstis. Atceramies, kad kāds atļāvās komisijas prezidentu apzīmēt par stulbeni. Tā kā tagad mēs varam būt vienkārši īpaši gandarīti par sešpaku un divpaku eh, kā jauniem instrumentiem. Tomēr mums ir jāspēj tos arī veiksmīgi pielietot. Otrā mācība - ilgst, eh, ilgtspējīga izaugsme, jaunas darba vietas, eh, aktivitātes šajos sektoros Tie ir punkti, kur varam teikt, ka pēc krīzes nekas liels nav mainījies. Padome janvārī, janvārī tikai dalību valstīm izteica ieteikumus bez koordinācijas pasākumiem. Eh, aktivitāte un iniciatīva ir viena lieta, tomēr būtu labāk, ja eh, tās tiktu integrētas kopīgā projektā, kas veicinātu izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu. Eh, mani satriec problemātika un ilgums Uh, kamēr dalību valsti saņemas piemērot un izdarīt to, ko ir solījušas. Tāpēc komisijai vajadzētu uh, vērot uh, to, lai dalību valstis tomēr reāli darboties. Uh, mēs uh, iesakām divus uh, darbības ceļus. Uh, Un nu, pirmkārt par kopējo tirgo. Gada sākumā mums būs 20. gada diena eh, kopējam tirgum. Tomēr ir vairāk nekā 150 problēmas eh, šajā kontekstā. Tāpēc es pieprasu ne tikai to, lai komisija darītu, eh, ne tikai lemtu, bet lai arī te būtu likumdošanas pakotne, kas ir saistīta ar konkrētu grafiku, kas ir nepieciešams lietu īstenošanai. Mums nav daudz laika. Es gribu teikt, ka mazlietiņa izaugsmes, ja visi papūlētos, būtu. Piemēram, pakalpojumu sektors, kas ir svarīgs Eiropas ekonomikai, ir viens no lielākajiem šķēršļiem. Mēs zinām, ka vidējās cenas Eiropā e, var atšķirties pat divkārti, viens līdz trīs reizes medicīniskajos pakalpojumos, viens līdz, čet, vien līdz četras reizes e, apdrošināšanas gadījumos un viens reiz simts reizes reizes eh, uz, izsniedzot eh, atbilstīgus universitāšu diplomus. Tāpēc es sagaidu to, eh, ka komisijai ir nepieciešams izstrādāt jaunu likumdošanas iniciatīvu. Otrā rīcības uh, kārta ir, mums ir nepieciešamas investīcijas, lai veicinātu izaugsmi. To pieprasa ETP. Pagājuši nākamajos gados e, Eiropas Savienības budžetā ir jāparedz līdzekļi darba, jaunu darba vietu radīšanai un e, atbalstīšanai. Te ir runa par ilgtspējīgām investīcijām pastāvošo budžeta uh, līdzekļu robežās. Mm, pateicoties multiplikācijas efektam, varam sagaidīt, ka no viena investēta eiro saņemt atpakaļ 5 eiro. 2010. gadā no 4 miljardiem uh, izveidojās 22 miljārdi investīciju rezultātā. Un gal visbeidzot, mūsu iedzīvotājiem ir nepieciešamas darba vietas, jauniešiem ir nepieciešamas darba vietas. Mūsu uzņēmējiem ir uh, jāspēj izaugt kaut vai nedaudz sākumā un vēlāk eh, note, regulāri izaugt. Un šis te pakts nodrošina eh, regulāras un godīgas finanses. Komisāra kungs, jums bija eh, taisnība. Mums ir jācīnās pret nodokļu nemaksāšanu. Šādējā iegūtie līdzekļi palīdzēs radīt jaunas darba vietas, pilnveidot kopējo tirgu. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad sociālista un demokrātu grupas vārdam svobo, vārdā svobodu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es, protams, arī gribētu apsveikt Van Rompuju eh, sakarā ar ievēl, tālāku ievēlošanu amatā. Mums būs vēl daudzas diskusijas un darāmā, mums ir vēl ļoti daudz. Otrakārt apsveicu padomi sakarā ar lēmumu par Serbiju. Es domāju, ka tas gan Serbijai, gan reģionam, gan Kosovai ir īstais lēmums. Tomēr, eh, diemžēl, nav bijis eh, pozitīvu lēmumu par Schengeni, Bulgāriju, Rumāniju. Šīs abas tautas ir pelnījušas Schengenes paplašināšanos, un es ceru, ka tas notiks par ko es biju šokēts, es biju pēc padomes par prezidenta Sarkozī izteikumiem eh, par to, ka Schengeni varētu varbūt likvidēt. Eh, mīļie kolēģi, vai mums tagad vajadzētu ņemt līdz pases, lai aizbrauktu uz Strasbūru? Mīļie kolēģi, eh, varbūt, ka jūs jau sākat meklēt savas pases, lai pārvietotos. Tas taču nevar būt nopietni. Un vien, un vien diš... Un, e, kad es runāju par prezidentu Sarkozī, tad mēs gribam teikt, ka mēs sociālismi Eiropas parlamentā e, neesam pret reformu, bet mēs esam pret regresu. Mūsu ceļš iet Eiropā uz priekšu, nevis atpakaļ. Un tāpēc es aicinu prezidentu Sarkozī arī ņemot vērā iespējamo zaudējumu vēlēšanās nepārmesties uz e, veco anti-eiropeisko nacionālistisko kasti, bet bet būsim progresīvi, kas piestāvēs arī Sarkozī. Cienījamie kolēģi, tagad par ekonomiku. Kādā Vācijas žurnālā es lasīju interviju, kur bija teikts, ka piedāvājuma un pieprasījuma sistēmu nevar paturēt, ja, ne, ja mēs nerūpēsimies par pircējiem. Mums ir vajadzīga sistēma, kas palīdz arī ar zemiem ienākumiem piedalītos starptautiskās sistēmās. Tas bija pilsoņtiesības eh, cīnītājs Harijs Belafonte, kas tā teica, nevis eh, kāds politiķis. Diemžēl Eiropā ir pārāk daudz pilotiķi, kuri, diemžēl, nevar pacelties līdz Harija Belafontes līmenim, un tas mums Eiropā ir jāmaina. Te jau nav runa par pieprasījuma eh, atbalstīšanu un sociālo vājumu, bet paskatāmies, kas notiek. Grieķija, Spānija, pieeja, ko mēs tur sasniedzam, tas ir gluži pretējais tas no tā, ko mēs gribam. E, izaugsme mazinās, ienākumi mazinās, nodarbanītība mazinās. Un kas ir īpaši smagi, mīļie kolēģi, ka e, jaunatnes nodarbinātība ir parādījusies mūsu e, darba kārtībā daudz par lēnu. Reaģēt mēs reaģējām, bet daudz par vēlu. Kopš 2008. gada jaunatnes bezdarbs ir ārkārtīgi pieaug draudzes. Vai tas nav vienkārši skandāls, ka Eiropas jūnie, jaunieši nevar atrast Eiropā darbu, bet viņiem ir jāizceļo uz eh, Brazīliju, Argentīnu vai Angolu? Un vai tas nav skandāls, ja jauniešiem, kuri šeit strādā, ir jāstrādā par badalgu? Es domāju, ka. Il, tas ir vienkārši, vienkārši, vienkārši šausmīgi, kas tagad notiek Eiropā. Ko mēs gan varam pateikt mūsu jauniešiem, kā jaunieši gan lai atbalstītu Eiropu un justos kā eiropieši. Tāpēc mūsu grupa pieprasa darba un izglītības garantiju. Eh, protams, kolēģi, jūs jau teicāt, ka tas ir valstu uzdevums, arī budžets ir valsts uzdevums un tomēr Eiropa par to rūpējas. Mēs vēlamies, mūsu grupa vēlamies, lai mēs dodam Eiropu Eiropa, jaun, Eiropā jauniešiem darbu vai izglītību, jo tas jau ir Eiropas sociālā modeļa sastāvdaļa. Gribētu arī ECB eh, e prezidente eh, eh, interesēs runāt, bet katrā ziņā Eiropas sociālais modelis nav miris. Tas nedrīkst mirt. Mēs, sociāldemokrāti, esam par to, lai tas turpinātu pastāvēt. Protams, reformas ir nepieciešamas, bet Eiropas sociālais modelis ir mūsu identitātes sastāvdaļa. Un šī identitāte mums ir jāsaglabā. Noslēgumā vēl, protams, daudz vietu iedzīvotāji ir pret reformām, bet tas ir tāpēc, ka iedzīvotāji saprot, šī politika nav taisnīga. Ja prezidents Barozo eh, gluži pamatoti runā par nodokļu nemaksāšanu, ja mēs redzam mūsu nodokļu sistēmas nepilnības un iespējas nemaksāt nodokļus, tāpēc tad es priecājos par prezidenta Barozo teikto, ka uh, ir šis tas padarīts un sasniegts, bet ar to nepietiek. Esmu pārliecināts, rezultāts. Ja mūsu cilvēki redzēs, ka mēs veidosim sociāli taisnīgāku politiku, tad viņi atbalstīs reformas. Bet eh, viņi neatbalstīs eh, Eiropas eh, atteikšanos no Eiropas sociālā modeļa. Mēs sociāldemokrāti esam par to un to aizstāvēsim visiem spēkiem. Paldies! Tāds Svobodas kungs e, ir jums jautājums. Kolēģi Sodīgi grib to uzdot. Lūdzu, Sodīgi kungs. Svoboda, avez... Svobodas kungs. Jūs parādījāt savu pasi un jūs e, citējāt Nikolās Sarkozī. Vai jūs vispār zināt, ka Sarkozī kungs vienmēr ir bijis par Schengeni? Vai jūs zināt, ka Nikolās Sarkozī negrib likvidēt Schengeni, bet gan stiprināt? Vai jūs zināt to, kā Grieķija un Turcija veido savu robežu politiku? Vai jūs zināt, ka brīvība var pastāvēt tikai tad, ja ir drošība. Tas ir jautājums, Svobodas kungs. Vai jūs, esat, vai jūs uzskatāt, ka Schengenes pasākumi tiek piemēroti pareizi? Atbilde. Pirmkārt, kolēģa kungs, es vienmēr pieskaroties pasēju domāšu par Sarkozī arī tad, kad viņš būs pensijā un vairs nenodarbosies ar politiku. Otrakārt, Nu, protams, drošība un Schengena ir viens veselums, bet tad es jums gribu pajautāt, kāpēc padome joprojām ir pret to, un tas ir ne tikai saistībā ar Francijas valdību, eh, bet kāpēc Rumānija un Bulgārija, lai gan viņa visu ir izpildījušas, nav Schengenes dalība valstis? Tas ir mans jautājums, jo drošība tur tika radīta, pasākumi tika veikti, un tas ir nelegāli nepaplašināt Schengeni. Drošība ir vajadzība, bet tagad pacelt šo te tēmu priekšvēlēšana cīņā. Es domāju, tas ir nosodāmi. Schengena ir liels Eiropas sasniegums. Šo lielo sasniegumu nevajadzētu apšaubīt, bet gan atbalstīt, jo tieši tas ir mūsu īpašais sasniegums. Mēs, Eiropieši, spējam nodrošināt brīvas robežas. Tas ir tas, kas Eiropas lielā vērtība. Eh, Sarkozī, ja redz to citādāk, tā ir viņa problēma, bet es esmu par drošību un par brīvību. Paldies, saka priekšsēdētājs priekšsēdētājs. Un tagad liberāļu demokrātu grupai Ferhofstadtas. Odīkungs, mums vajag būt nopietniem. Ja mēs runājam, ka pusē migrantu jāatstāja Franciju, kā saka prezidents Sarkozī, un, un, un tagad to pacelt tādā līmenī. Uh, jau, jau, jau tā kā slaktiņa līmenī. Kas tad ir ekstrēma labējais? Lepena vai Sarkozī? To, to klausoties, man rodas šis te jautājums. Ja jūs paskatāties, kā tur notiek priekšvēlēšanu cīņa, Nekad agrāk kaut kas tāds nav dzirdēts eh, tādā valstī, eh, kad prezidents, eh, kurš izpilda savus pienākumus, runā tā kā Sarkozī pat labam. Tā ir īstā problēma. At, atgriezīšos pie debates, kas mums bija pirms Odīkunga repliks. Vispirms vēlas apsveikt jūs, Van Ropoja kungs, ar pārvēlēšanu amatā. Eiropa padoms kopīgie mēķi. Jā, es esmu tomēr novērojis tādu ērtību. Eh, vai jūs tiešām ticiet, ka mēs esam krīzes pagrieziena punktu sasnieguši? Vai ar Monti un Rampoja kungu pūliņiem ar uh, fiskālo vienošanos mēs krīzes pārvarēsim? Vai pietiks šos divus glābšanas fondus sapludināt ar 750 miljardiem eiro? Ar to pietiks? Jūs tiešām tā domājat? Es domāju, ka pat labam mēs vērojam pavisam citu attīstību. Mēs vērojam to, ka um, Dragi kungs ir vienkārši pir, nopircis uh, pa trim triljoniem uh, mūsu naudas, ko viņš ir iztērējis laiku. Uh, Viņš e, ir drukājis 3 triljonus eiro jaunu naudu, un es nedomāju, ka tā, e, tas ir īsts struktūrāls risinājums šai krīzei. Tas varbūt e, palīdzēs dažu mēnešu, dažu nedēļu laikā, bet tas nebūs struktūrāls šīs krīzes risinājums. Un mēs visi zinām, kas būtu šīs krīzes struktūrāls risinājums. Mums ir uh, nepieciešams nodokļus uh, daļai. Uh, kopīgi solidāri uzņemties, e, radiet struktūrālu risinājumu, to esmu aicinājis jau iepriekš, to pašu esmu teicis starptautiskam valdes fondam. Visur viņi arī to saprot, tikai Eiropā kaut kā mēs to nesaprotam. Tātad, ja ir e, e, parāds vairāk nekā 60% e, valsts parāda, tad šie parādi ir jāuzņems kopīgi, lai šīs nabadzīgās parādos izlikušās valsts maksātu zemākus aizņēmumu procentus. Tas būtu īsts ugunsmūrs. Jūs visu laiku runājat par ugunsmūru, bet tāda īstenībā nemaz nav. Pat ja jūs sapludināsiet šos divus glābšanas fondus, tas ir tikai tāds mazs ugunsdzēšanas aparātiņš, bet tas nav ugunsmērķis. Ja ja ir krīze Grīķijā, Portugālē, Īrijā, tad jums ir nepieciešams īsts, reāls ugunsmūrs ap Spāniju, Itāliju, ap visām šīm valstīm, un tā jums ir nepieciešams īsts klāšanas fonds parlamentā. Šeit jums var sacīt, es uzskatu, ka mums ir īsts vairākums, un mums nevajadzētu pieņemt jaunu likumdošanu, kas saistīta ar eiro krīzi, izņemot, e, jā, tajā būtu ietverts šāds priekšlikums, Van Rompuy kungs un Barozo kungs. Visbeidzot, daži vārdi par Sīriju vakardien priekšsēdi. 47 uh, eh, nogalinātie tika atkal atrasti Homsā. Sieviešu bērnu uh, līķi, kas ir tikuši uh, sadedzināti, uh, brutāli nomocīti un uh, um, Damaskā nekas nemainās. Uh, ir laiks rīkoties. Izbeigsim visus lidojumus uz Sīriju. Aizsūtīsim mājās visus Sīrijas vēstnieks. Uh, izbeigsim kādas investīcijas Sīrijā. Un uh, darīsim tūkos, ko aicina arī Obamas kungs. Uh, humanitāra koridora, atbalsts brīvai Sīrijas armijai. Taktiski vai vienalga kāds, bet kaut kas ir jādara. Nevis tas, ko mēs darām pat labam, tas ir absolūti nekas. Uh, Pretējā gadījumā ir tikai viens iznākums eh, priekšsēd, un tas būs tāds, ka Sīrija kļūs par jaunu Srebrenicu, Sudānu, Rwandu, un mēs būsim tajā līdzvainīgi. Ferhofštad kungs, saka priekšsēdz. Eh, Dolkungs jums vēlas uzdot jautājumu. Nē, nē, es vienkārši vēlos tā sacīt. Es dzirdēju, es vēl to dzirdēt, ko mans draugs Gī sacīs par to. Sarkozī kungs nav iesaistīts Nacionālā fronta savaldībā, taču Nīderlandē ir nedaudz savādāk, bet tur kaut kā viņam nekad tas nelikās apšaubām mūsu mīļajam Gī. Tātad, ja Uh, Nīderlandes premjerministrs ir sacījis, ka jāizmet Grieķiju no eh, Eirozonas. Uh, Sarkozī kungs nekad neko tādu nav sacījis. Farhofšats uh, laikam es biju tas, kurš um, protestēja par to, ka Nīderlandes uh, valdība par šiem tīmekļu vietām neko nav iebildusi. Dalkungs, vai es drīkst atgādināt, ka tur ir kristīgo demokrātu valdība ar uh, liberāļiem? Varbūt jūs to aizmirsāt? Uh, Es esmu ar savu partijas biedru runājis, bet jūs ar savu, Maksim Ferhāhen, e, e, es šo pēcpusdienu to skaidri pateikšu. Es esmu par kopīgu rezolūciju, par uh, tīmekļu vietnēm, jo Niderlandes valdības klusēšana nav pieņemama, bet labāk Niderlandes valdības klusēšana nekā šis tracis, šis uh, rasistiskais tracis, ko Sarkozī kungs ir sarīkojis. Uh, jā, kāda brīnišķīga draudzība, saka priekšsēdus. E, un tagad zaļo grupas vārdā deputāts Konbendits, dārgie kolēģi, Van Rompojkungs. Nezinu, vai es drīkstu jūs tagad e, apsveikt, vai mēs varam viens otru apsveikt. Nu, e, labi, varbūt tas arī izrādīsies vēl. Es ceru, ka jūsu otrs pilnvaru periods nebūs pirmā e, perioda tāds kā, tāda kā kopija. Labi, tagad par Schengen kaut ko vēl sacīt. Tīri vienkārši. Francija un Vācija e, kaut ko dara, bet cits valsts ir sacījušas, ka mēs nedrīkstam Schengenas pārvaldību renacionalizēt. Un ja e, mēs ar kaut kādiem stulbiem nacionāla parlamenta lēmumiem šo situāciju nesāsināsim, uh, E, tad varbūt arī problēmas izdotos atrisināt, bet e, notiek tā, iesiet pa purnu un pēc tam saka, nu esiet, uzvedieties kārtīgi. E, varbūt, ja mums uzlabosim attiecības ar Turciju, tad arī mēs varēsim parūpēties par Grieķijas-Turcijas robežu. Tā nav nu kaut kāda muldēšana, mīļais kolēģi. Tu vēl dzirdēsi arī citas patiesības šeit. Un tagad par krīzi. ir zelta likums. Sociāli, uh, eh, vides un finanšu aspekti ir jāņem vērā, un ja mēs to darām, tad arī izdosies. Ja mēs nedomājam par vidas eh, jautājumiem, par sociālajām problēmām, tad eh, mūsu risinājumi nebūs ilgspējīgi attiecībā uz nākamām paudzēm. Mums ir nepieciešams Eh, no jauna iekustināt tautsaimniecību, nevis lāpīt eh, caurums. Bankas tiek ar miljārdiem barotas, lai stiprinātu finanšu sistēmu. Maršala plānā bija tikai 5% iekšzemes koprodukta. 800 miljārdi tas būtu saistīvi, eh, salīdzinot ar Eiropu. Tas ir Eiropas atdzīvināšanas plānu Ja Grieķija un Spānija saņem šādas summas, padomē, kas notikt. Mēs no krītas neizkļūsim, ja mēs tikai e, taupīsim, taupīsim visu laiku un nožmiegsim cilvēkiem skābekli. Nē, ir jādod viņiem cerība lai glābtu finanšistiem, jā, nu tur mēs netaupījām. Ja mēs tikpat uh, E, plašu vērienu rīkotos, lai Eiropas pilsoņiem padzētu, tad, tad vajadzētu, tad reiz kaut kas notikt. Bet šeit mēs e, knakstinamies. Dolkungam jāpiekrīt, ir nepieciešams atsevišķs budžets, lai e, tautsaimniecības atdzīvināšana būtu ilgspējīga un arī zaļā ekonomika tiktu veicināta. Tagad par izvairīšos no nodokļu maksāšanu. Būsim taču godīgi. Ja mēs Eiropā turpināsim šo nodokļu dempingu, tas nekad neizdosies. Piemērs. Īrijā jums darbojas Facebooks un Apples, Luksemburgā Guls un Amazons, Vācijā, Francijā un citās valstīs šī nauda tiek radīta, bet nodokļi tiek maksāti Īrijā un Luksemburgā. Kāpēc? Tāpēc, ka vienkārši tur ir tāda negodīga nodokļu konkurence ja mēs šeit tādu cēli, eh, cēlas runas runājam, mēs gribam eh, cīnīties pret nodokļu apiešanu un tā tālāk, tad ir arī jārīkojas attiecīgi. Eh, šīm bankām ir jānorāda, ko Eiropas nodokļu maksātāji iegulda viņās. Citādi tam jāizliedz turpmāk darboties Eiropas tirgu. To ir pieprasījuši amerikāņi no UBS bankas, kad šie amerikāņu līdzekļi aizplūda Šveic, un tad Šveicas bankas sacīja, nu jā, lūk, šeit ir šie paziņojumi. Tātad daram tieši to pašu, pieprasam no bankam šos paskaidrojumus, šos paziņojumus. Protams, līdz ar to banka noslēpums tiek uh, kaut kādu laiku atcelts, bet, ja tas netiek darīts, tad viss izvairās no nodokļiem. Jūs paši saprotiet, kur ir problēma un ja jūs to nedarīsiet, tad arī nekas netiks panākts. Kamēr Bosnijā nav iespēja, arī nav pareizi. Atbildīgie par karu nedrīkst būt uzvarētāji, un upuri tādi kā bosnieši velks iepakaļ. Tas ir amorāli. Es neesmu pret Bosnijas e, iesaisti Eiropas struktūrās, bet mēs nedarām pietiekoši daudz Bosnijas atbalstam. Un kamēr mēs Dayton eh, neizkustinam no vietas, nekas arī netiek panākts. Un vēl, es gribu sacīt, Gifer Hofštatam ir taisnība. Buferzonas. Jā, Sīrija ir jāizolē. Humanitārie koridori ir jāizveido. Ja Asad kungs to nevēlas, tad tas vienkārši tiks viņam uzspiests. Vai tad ne? Tas ir svarīgi, tas ir neatliekami. Ikdienas tiek slaktēta eh, Sīrijas iedzīvotāja, un mūsu uh, eh, pūliņi ir nepietiekoši. Es nesaku, ka man ir visi risinājumi, bet mums jārīkojas uh, izlēmīgāk. Paldies, un tagad konservatīvo grupas vārdā Kalaman kungam vārds. Paldies, priekšsēd. Es jau vai, arvien vairāk esmu nomžies, ka e, Eiropas varas koridoros ir tāda ērtība iegriezies. E, e, Barozo kungam šķiet, ka krīze jau ir beigusies, Van Rompuy kungam it kā jauns līgums, tas to visu pārvarēs. Ar Eiropu viss kārtībā, vienīgā problēma ir dažām vidusjūras piekrastes valstām, kurām ir problēma valsts finansēm. Ar jauno līgumu viss atrisināsim. Taču patiesībā ar Eiropu nav viss kārtībā. Ekonomikas tautsamniecības vājums ir mums visiem kopīgs, un jaunais nolīgums vienkārši neko īstenībā tajā nemainīs. Vismaz divas dalībvalsts no manas grupas ir bijušas pietiekoši godīgas ka nav jēgas šo līgumu parakstīt. Citas to ir parakstījuši. Mm, tāpat laikā norāda, ka viņi īstenībā ne, neuzskata, ka tas pat uz viņiem attiec. Pirms Tinta bija nožūs uz līgumu Spāniju un Nīderlanda sacīja, ka viņi neizpildīs eh, tā nosacījums. Eiropadomi ir liels pūliņš izterējuši, eh, eh, lai panāktu līgumu, kas neko īstenībā nemainīs būtībā. Tāpat laikā Grieķus veselais paudzes nabadzībai e, nolemjot. E, Grieķijas dzīves standārts ir e, sabrucis, bezdarbs tāds, kas nav redzēts Eiropā kopš 1930. gadiem. Risinājums nav vienkāršs un lēts, taču e, to nevar vairāk atlikt. Grieķi, Grieķija jāorganizē e, sakārtots bankrots, e, bet organizēts bankrots taču tam ir jānotie, jāiet kopsolī ar struktūrālām reformām, kas vidējā termiņā risināt problēmas. Taču raugoties uz es e, tautsemniecības stāvoklu, situācija ir tikpat šokējoša. 12 valdību vadītāji parakstīja vēstuli no trim politiskām ģimenīm šajā normā padomēji. Tā bija iespēja konstruktīvu Eiropas izaugsmas darbkārtību Eh, atjaunot, taču reakcija, kā jūs zināt, Van Rompuy kungs bija tāda ļoti vēsa. Ir pienācis laiks jums izbeigt, izlikties, ka Uh, uh, Francijas un Vācijas ārlietu ministrijas ir patiesībā padomas īstie noteicēji. Kad jūs izbeigsiet uh, Eh, kad jūs sāksiet eh, rast tos risinājumus, kas tiešām rada jaunas darbvietas, eh, nu jā, apsveic jūs ar pārlašanām, Barozu kungs jūsu darb, komisijas darbam būtu jā, jābūt vērstam uz izaugsmas atjaunošanu, uz darbvietu radīšanai, vai tas tā ir? Visai komisijai jāstrādā šajā virzienā, nevis tikai vienam vai diviem komisāriem, kas saprot, pa ko ir runa. Komisijai varbūt derētu vairāk laiku patērēt īsta reforma iedzīvišanā, tā vietā, lai muļķīgus, eh, rasistiskus uh, tur video tur par tiem uz, uztrauktos. Es ceru, ka jūs ņemsiet vērā arī Francijas prezidenta uh, aicinājums. Uh, Tiesniecības barjeras likvidēt. Pagājušajā nedēļā prezidents Sarkozieris sacīja, ka Francijā ir pārāk daudz ārvalstnieku. Uh, Un es arī esmu ārvalstīgs Francijā, un es varu sacīt, ka es būtu ļoti priecīgs, ja man šeit, šajā parlamentā nebūtu jāatgriežas. Šeit ir simtiem ārzemnieku, kas ļoti labprāt neatgrieztos Francijā katru gadu. Mēnesi, ja tiešām prezidents Sarkozī to vēlas, viņš to var panākt. Paldies, deputāti Kalanan. E, deputāts Natals jums vēlas uzdot jautājumu. Kalanan kungs. Natalkungs jums vēlas uzdot jautājumu. Lūdzu. Jā. Man jāapsveic mūsu kolēģi. Mēs apvienotā karalistē jau sen esam sacījuši, ka Grieķijai vislabākais būtu atgriezties pie drahmas, atcelt eirozonu, bet uh, Džordž Osborns, eh, Britānijas finanšu ministrs, eh, it kā līdz šim tā nerunājis. Vai viņš piekrīta, vai jūs piekrītiet eh, tātad Osborna kungam un savas valdības uzskatiem, ka vairāk Eiropas Savienības ir vajadzīgs, vairāk ciešāk sadarbība, jeb jūs atšķirības viedokli šajā jautājumā? Es vēlos pirmkārt norādīt, ka es neesmu Britu valdības pārstāvs, bet Džordžs Osborns ir savu pozīciju skaidri pasacījis. Jautājums, vai Grieķija paliek Eirozonā, ir jāizlem pašiem Grieķiem, un es pilnīgi piekrītam. Man ir savs viedoklis, vai viņiem ir gudri palikt Eirozonā, esmu arī par to paudu savu viedokli, bet eh, visbeidzot, viņiem pašiem Grieķijas ievēlētiem politiķiem šis lēmums jāpieņem. Es arī eh, ticu, ka eh, demokrātija ir jāļauj šo jautājumu izlemt. Paldies, un tad goja grupas vārdā eh, vārds deputātam Murphy kungam. Eh, Paldies, priekšsēdētāji kungs, eh, Van Rompēj kungs, Barozo kungs. Vienmēr runājot par šo stratēģiju, jūsu sejā nenokusts nevaipsts, jūs runājat par tādu stratēģiju, kas radīs jaunas darba vietas, bet īstenībā šī stratēģija tikai pazemina cilvēku dzīves līmeni, un Grieķijā šī stratēģija ir novedusi pie, uh, zemā, pie augstākajiem bezdarba rādītājiem kopš eiro ieviešanas - 25 miljonu bezdarbnieku vispār Eiropas Savienībā, un jūs tagad gribat institucionalizēt taupības pasākumus visā Eiropā, un tajā pašā laikā laikā jūs pēkšņi runājat par izaugsmi. Eh, Džordža uh, Orvela 1984 šajā romānā bija rakstīts 2 plus 2 ir 4. Es gribēju teikt skaidri un gaiši. Uh, Mums ir jārunā par šiem mērķiem, mums ir jārunā par eh, to, kas ir teikts 4. pantā, taupība Eiropā. Tie ir 5,7 miljārdi eiro, kas tiks samazināti, tas ir finansējums, kas tiks samazināts īrijā 10 miljārdi, mīnus 10 miljārdi eirozonā, un mēs. Uh, paaugstinām procentu likmes, eh, runājam par eh, milzīgiem ietaupījumiem visā eirozonā. Tas tikai radīs papildus bezdarbu, samazinās pakalpojumu līmeni un eh, samazinās dzīves līmeni. Un kas notiek īrijā? Īrijā cilvēki vienkārši ir nobijušies. Un tiek teikts, ka tās valstis, kas pārakstīs taupības līgumu, varēs izmantot līdzekļus no stabilitātes mehānisma. Vai drīkst uzdot vairsirdīgi jautājumus, kur vēlos dzirdēt arī atbildi? Kā šī te šantāžas klauzula tika iekļauta jaunajā līgumā? Kurš to piedārāja, vai, piedāvāja? Vai īrijas valdība vispār protestēja pret šo pātagu, ar kuru tiks pātagotas īrijas pilsoņu muguras aizbildinoties ar taupības pasākumiem? Runājot par Eiropas Savienības mehānismiem un pasākumiem, līgums joprojām nav ratificēts dalību valstīs, un ja īrijas valdība ir uh, norūpējusies par to, lai organizētu godīgas debates, tad tai ir piln pietiekams spēks, lai atteiktos no šī līguma, un uh, tā to var parakstīt tikai tad, ja šī klauzula tiks no līguma izņēmta. Paldies, EFD grupas vārdā Fāraģkungs lūdzu. Van Rompēkungs, jūs esat atgriezies vēl uz divar pusgadiem. Nu jā, visu to svin kā lielu uzvaru klausoties jūsos. Man šķita, ka varbūt visu esmu pārpratis. Jūs teicāt, nu cik eh, jaukā gaisotnē norisinājās Eiropa padome. Tas bija pagrieziena punkts. Nu es gandrīz vienā brīdī jums noticēju. Un tad jūs eh, nerunājāt par balsojumu, par to netiek runāt. Eh, jūs nerunājat par parādiem, par defaultu. Tas bija vārds, no kura jūs izvairījāties. Un visos jūs noklausoties šodien man uh, atnāca uh, atmiņā kāds uh, komēdija raidījums, komisks raidījums Lielbritānijā, uh, kad uh, cilvēki dzīvo, viņiem šķiet, ka viss ir kārtībā, bet uh, tā lielā katastrofa norisinās kaut kur aiz durvīm. Uh, Jūs neņemat vērā to, ka 50% no Grieķijas jauniešiem pagājuši nedēļa jau bija bez darba, un jūs vienkārši neskatāties faktiem acīs. Un vakardien 110 eh, Vācijas akcionāri, kam piedara uh, eh, Grieķijas valdības obligācijas, ir vērsušies tiesā. Un uh, kas tad uh, vēl ir jāmēģina? Vācijas finanšu ministrs tikai vakardien pateica, uh, ka neviens nevar uh, izvairīties no trešā banku glābšanas pasākuma. Nu, kādēļ tas viss notiek? Ko grib zināt mūsu pilsoņi? Vai patiešām tas viss ir veikts, lai palīdzētu Grieķijai? Nē, Grieķija tiks piesista krustā. Vienkārši, lai attaisnotu tādu neveiksmēju paredzētu projektu, jo ja Grieķija kritīs, tad kritīs vispārējie. Barozu kungs, kad līderi pieceļas kājas, kājās un pasaka, ka politiski soļi ir nenovēršami, tad vēsturei ir tikai viena mācība. Jums vienmēr, vienmēr, eh, jūs vienmēr būsiet maldies. Paldies! Un tagad došu vārdu Golniškungam. Merci, monsieur le président. Monsieur... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vispirms es gribētu informēt Svobodas kungu par to, Ehm, ka kopš pastāv Schengene man mana pase ir tomēr jāuzrāda vai arī personas apliecība ne tikai pie robežas, bet arī atgriežoties no Strasbūras uz Lionu. Ehm, te man ir jāuzrāda reģistrējoties eh, pase. Tā kā mm, it kā ārējo robežu kontroles mums nav, bet iekšēnē tā pastāv. Otrakārt, ehm, Eh, es gribētu vēl par lielo perhofstātu, lielo demokrātu perhofstātu runāt eh, par eh, opozīciju, flāmu opozīciju, kur arī ir interneta vietnes, un tur tiek runāts par rasistiskām pozīcijām un par cilvēkiem Francijā un musulmaņu ticību un gaļas patēriņu, bet nav jau runa par tikai to vien. Televīzijā es šorīt dzirdēju, ka Briselē ir tekušas mošejas. Un, varbūt, ka drīz tiks aizliegtas tīmekļa vietnes, kas apšauba liberālismu. Uh, Jautājumi, kas mums e, dara raizes tālāk, e, raizes ir runa par pēdējo iespēju. Mēs upurējām Grieķiju, e, tirgi provizoriski ir nomierinājušies. Ko mēs varam runāt par izaugsmi, par labu pārvaldību un koordināciju un stabilitāti? Stabilitāte vai tā ir demokrātijas noliekšana, koordinācija, tā nozīmē taupības pasākumus, Un uh, tas viss ir ļoti saudabīgs plutokrātijas, birokrātijas uh, sajaukums, kas uh, uzliek lielu slogu tautām, no tās izmisumā. Un man liekas, šie pienāku pasākumi ir autoritāri. Paldies, saka priekšsēdētāji, tagad deputāts Royals ETP grupai priekšsēdētāja kungs Šulca, kungs Rompoja, kungs Barozo kungs. Pilnīgi pareizi tika konstatēts, ka mēs neesam pārvarējuši krīzi, bet mums ir vēl jādara ļoti daudz. Un tomēr ir arī ļoti pareizi, ka varam konstatēt, ka daļa no uzdevumiem ir izpildīta un ka mēs esam uz pareizā ceļa. Es domāju, ja mēs gribam risināt lielas problēmas, tad ir jārēķina, jāprot arī uh, sevi iedrošināt, ejot pa pareizo ceļu. Un vienmēr ir jākonstatē, vai ceļš ir bijis labs labs vai nepareizs. Un tāpēc arī eh, runājot par jauniešiem, gribu teikt, ka šāda priekšvēlēšanu kampaņa viņiem nepalīdz. Tā nāk tikai par sliktu. Par izaugsmu un stabilitāti. Jā, mēs gribam uh, labo ekonomikas attīstību Eiropā, mēs gribam, lai jauniešiem Eiropā būtu nākotne. Tad, protams, mums ir labi jāpārvalda mūsu nauda, un tas, eh, ar ko netikām galā pagātnē, beidzot mums ir jāprot eh, izdarīt. Mēs nedrīkstam taupīt līdz bezjēgai, bet mums ir jābūt godīgai attieksmē pret naudu. Te mēs esam kļūdījušies visi, cits vairāk, cik mazāk. Arī kontrole nav vienmēr bijusi pietiekama. Ja mēs gribam reāli noorganizēt izaugsmi, tas nenozīmē vairāk naudas un jaunas programmas un jauni uh, plāni. Tos jau neviens nevarēs pārskatīt, bet te ir runa par struktūrālām reformām un uh, par elementiem, kuri ieinteresē rīkoties. Ir ekonomikas, kuras ir labi attīstījušās. Kāpēc tas tā bija? Jo viņas investēja rūpniecībā, viņas spēja spēra pārdomātus soļus. Ja mēs visi pārdomāsim, vai tas, par ko mēs runājam vai vienojamos, ir obligāti nepieciešams, ja mēs vairāk pārdomātu, kur nepieciešams vairāk novatorisku risinājumu un zinātniskās pētniecības, mēs panāktu Eiropas interesēs vairāk. Mums ir vajadzība drosme, aktivitāte, uzticība jaunajiem cilvēkiem, tāpēc vai, mazāk priekšrakstu, vairāk investīciju investīciju novatorismā un zinātniskajā pētniecībā. Tas būtu tas, ko es vēlētos. Paldies, saka priekšsēdētājs, tagad eh, deputāts Gebels S un D grupai. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Visnozīmīgākā reforma ir E, šo te samitu e, samazināšana. E, tie taču nekam neder. Kad eiro kļūst, ja eiro kļūst labāk, tad ECB ir kaut ko izdarījusi, ne jau šie mūžīgie valstu un valdību vadītāju samiti. Un pēdējā sanāksme eh, arī runāja par izaugsmi, bet rezultātu nebija jūtama, tīpaši attiecībā uz jaunatnes bezdarba samazināšanu. Un šie te apgalvojumi, eh, ko valstu un valdību vadītāji viņi zaudē valstu līmenī. Piemēram, prezidents Sarkozī, eh, kurš lielās ar to, ka būtu izstrādājis Lisabonas līgumu, bet tagad viņš grib atstāt eh, Schengeni. Vai viņš nav pamanījis, eh, kāds ir pašreizējais Schengenes status un 67. pants, kur ir ierakstīts eh, personu kontroles uz iekšējām robežās nenotiek. Lai izstātos no Schengenes, tad Francija ir jāizstājas no Eiropas Savienības. Un ko tad nu Sarkozī kungs galu galā gribētu kontrolēt 1,4 eh, miljardus eh, robežu pāršķēršojumu, eh, ko, ko veids turisti, pusmiljonu Francijas iedzīvotāji, kuriem ir pierobežas regulējums. Tā ir tikai tādi populistiski izteicieni, ar kuriem viņš apliecina uh, savu nespēju nodarboties ar reālu izaugsmes pielitiku. Un mēs jau redzējām arī, kas notiek ar Grieķiju. Šeit tika arī runāts par soļiem un pasākumiem, kuru dēļ iekšējais pieprasījums samazinājās, 200 tūkstoši mazie vidējie uzņēmumi bankrotēja. Un grieķu pirktspēja būtiski samazinājās, izaugsmes nav. Un tagad liberāļu grupai grāfs Lāmsdorfs. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs esam vienisprātis par to, ka Eiropai ir nepieciešama stabilitātes kultūra, un tad ir jāpaskatās, ko mums izdevās sasniegt ar fiskālo paktu, kas ir svarīgs solis uz stabilitātes kultūru. Tas vēl nav pagrieziena punkts, tas vēl nav risinājums, to mēs, protams, zinām un jāskatās patiesībai acīs un jāatzīst, bet tas ir svarīgs solis uz priekšu. Mēs gribam sabalansēt uz budžetus, Mm, pēc iespējas mazāku deficītu, ja nevar bez deficīta. Mēs gribam parādu prēmas eirozonā, automātiskās sankcijas grēciniekām pirms eh, bērns ir iekritis akā un noslīcis. Mēs gribam, eh, lai Brisele zinātu, kas ir kas jau pirms tiek izdarīti jauni uh, līgumi, un mēs zinām, ka uh, palīdzības līgums ir pieejams tikai attiecīgajām valstīm, kuras ir parakstījušas. Uh, Un mēs, protams, arī cenšamies e, ievietot e, parādu e, dzēšanas paktu, kuru mē, uz kuru pastāv arī mana grupa izaugsme Grieķijā, nauda ir 16 līdz 18 miljārdi struktūra fondos. Eh, es domāju, ka tas, ko eh, Trojka ir darījusi Grieķijā līdz šim, nav pietiekami, lai nodrošinātu izaugsmi. Un šodienas debatēs mani pārsteidz arī Vācijā un Vācijas bundestāgā, kad sociāldemokrāti draud neatbalstīt fiskālo paktu, ja vien netiks ieviests eh, apstrīdams nodoklis. Es domāju, ka tas ir ļoti liela kļūda. Ir svarīgi, lai sociāldemokrāti uzņemtos saprastu atbildību par stabilitāti un neielaistos vieglprātīgās spēlītēs. Es domāju, tas ir pats galvenais. Mums ir nepieciešama stabilitātes kontrole. Noslogumā apsveicu jūs, Van Rompoja kungs. Eh, jūs strādājat lieliski, eh, un tomēr es uzskatos, ka jūs, jūsu pozīcija tā kā tā ir noformulēta Lisabonas līgumā ir kļūda. Es gribētu vienu prezidentu, kurš tiek tieši ievēlēts. Paldies, saka priekšsēdētājs ziļo vārdāk deputāts Kofens. Paldies, Perozo kungs. Jūs uh, gluži pamatoti runājāt par nodokļu apiešanu un nemaksāšanu. Mums tas ir ļoti svarīgs jautājums, jo runa ir par sociālo taisnīgumu un efektivitāti ekonomikā. Par to runāt ir laba lieta, bet kas tad, eh, ko tad komisija dara konkrēti, kāds ir izspiediens, lai palīdzētu Grieķijai šos te simtiem, divsimtiem miljardiem eiro saņemti, kuri smuki guļi Šveicē? Es eh, tagad eh, nezinu, kādas ir prioritātes eh, un kurš ir atbildīgs par nodokļiem, bet vai komisija arī izdarīs spiedienu uz Šveici, lai šī nauda tiek aplikta ar nodokļiem un lai Grieķija kaut ko no tā saņem? Konbendits runāja par Obamu un Šveices bankām. Te ir jautājums, kāda ir komisijas iniciatīva, lai tiktu pieņemti līkumi lēmumi eh, saistībā uz finanšu sistēmu un eh, arī attiecībā uz nodokļu paradīzēm. Melnajā sarakstā ir pāris valstis. Bet eh, ar šo jautājumu neviens nenodarbojas. Melnie saraksti vien neko nelīdzēs. Kādas konkrētas iniciatīvas ir gatava veikt eh, komisija? Deklarācijas ir labas lietas, bet konkrēta politiska rīcība ir vēl labāka. Protams, eh, ka nacionālās valstis arī var kaut ko nobremzēt, bet komisijai ir jārīkojas, lai ietekmētu valstis. Un vēlreiz par taupības pasākumiem, par Barozo kungs. Ja mēs eh, eh, runājam ar dažādiem dienestiem un runājam par ierēģiem, eh, tad varam teikt, ka komisijas taupības politiku īstenot tu tad beigu beigās ir paredzēts tik daudz, kas, eh, ka mēs nevaram redzēt, eh, kāda būs attīstība, jo izaugsme samazinās, nodokļu ieņēmumi samazinās un eh, deficīts ir tā kā Spānijā un kas varbūt arī notikt Francijā un citās valstīs. Un jums ir jāatzīst, ka ir jāiet jauns ceļš. Paldies, un tagad konservatīvajiem saradins. Pane předsedo, Pred časem. Priekšsēdētāji. Pirms kāda laika Grieķijas laikrakstā bija Angels Merkels karikatūra. un uz viņas piedurknes bija um, attēlots kāškrusts. Nu, vai tas ir pieļaujami? Tik tālu ir aizgājuši Eiropas integrācija. Un Eiropas tautas vienotrais pļauj virsū un krata uh, ar pirkstu uh, cita cits virzienā. Nu, tā ir tā integrācija, ko mēs vēlējāmies. Un fiskālais pakts ir tikai solis aplamajā virzienā. Kas ir pats būtiskākais? Ne jau fiskālā disciplīna, protams, bez tās mēs arī nevaram iztikt, bet Šis pakts novedīs vēl pie tālākas Eiropas politiskošanas pakts uh, tikai uh, radīs vēl lielāku spriedzi starp dažādām nācijām. Manas valsts valdība šo paktu nav parakstījusi. Mēs gribam iestāties Eirozonā, bet uh, šis pakts ir jāpakļauj tautas gribai, ir jārīko referendums, jo apstākļi ir ļoti spēcīgi mainījušies kopš mēs iestājāmies Eiropas Savienībā. Tādēļ mūsu pilsoņiem ir jālēma. Paldies, un tagad Huntis kungs. Kirie, proedrē. Κύριε Μπαρόζο, κύριε Ρομπάη, που είστε εδώ απέναντί μου. Van Rompuy kungs, Barozo kungs, jūs jau divus gadus šeit sēžat, bet e, valstu un valdību vadītāji un Grieķija un tās e, vadītājs e, piedalās milzīgā eksperimentā un tas ir Grieķijas eksperiments - algas, pensijas, nodarbinātība. Sli, slimnīcām piešķirtie līgumi, tarifu līgumi uh, tika atsaukti un līdzekļi tika samazināti. Pēc neoficiāliem datiem ir pusotras miljonas bezdarbnieku. Un, valsts neizspēja izpildīt savus pienākumus. Varam teikt, ka šī valsts ir bankrotējusi uz jauniešu un pensionāru rēķina, lai tikai izglābtu bankas. Un kas tika nu, pieņem, nolēmts sanāksmē, par ko mēs runājam? Te tika pieņemts lēmums par to, ka bankrotā, bankrotēja visa Eiropa, bezdarbs palielinās. Un lai panāktu budžeta disciplīnu pēc ģermāņu parauga, eh, lai būtu tā, ka vienam ir bailes no otra, lai būtu bailes no referenduma un tā tālāk. Eh, Parozo kungs, Rompoja kungs, eh, tautas to nolieks un nedarīs. Un tagad FTP grupā par Kīcijo. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Šodien priekšpusdienā tika teikti kritiski vārdi par Francijas prezidenta priekšvēlēšanu izteikumiem par Schengeni. Tā ir kritika, ko varbūt ir populistiska, bet tā ir savs pamats. Es gribētu tādu pašu analīzi piemērot šodienas avīžu rakstītajām. Proti svarīgs Kāds eh, filozofs ir teicis, kurš jau ir uh, gan vecāks, bet ļoti skaidru galvu Habermas teica par fiskālo uh, paktu. Viņš to uh, vērtē ļoti precīzi, sakot, ka uh, tagad nevar teikt, ka šīs te reformas būtu apsveicamas. E, tā ir ilūzija par to, ka izaugsme varētu būt iespējama bez iedzīvotāju integrācijas. E, un viņš runā par demokrātisko Eiropu un referendumiem, ka tikai to rezultātā var panākt ticamus lēmumus. E, viņš saka par to, ka valdošie ir iedzīvotāji iedomīgi pret iedzīvotājiem un eh, runā par investoriem. Es, ja es kritizēju Kabermāsu, vai tas ir populistiski? Mm, te ir e, jādomā par to, kādi ir pieņemtie lēmumi uz demokrātijas fona. Varbūt mums par e, divpusēji vai trīspusēji ir kaut kas jāiekustina, bet mums ir jāņem vērā darba devēji un uzņēmēji. Un tagad Kolmena kungs. E. Priekšsēdētāji, pagājuši nedēļa Britu valdības uh, komiteja, kas strādā pie nacionālās drošības stratēģija, teica, ka ir jāsagatavojas uz ļaunāko scenāriju, proti uz eirozonas sabrukumu. Un e, mums ir jāsaprot, ka tas draudētu ar uh, tādu e, sliktu situāciju, ar e, iekšlietu situācijas pasliktināšanos un jauniem imigrantu viļņiem pie mūsu robežām. Īstenībā Eh, šonedēļ Sarkozī kungs draudēja, ka Francija varētu izstāties no Schengens zonas. Eh, Britu komiteja teica, ka ilgākā laika posmā īstenībā Eiropas Savienības dalību valstīm būs grūti aizsargāt savus eh, robežas, un tas apdraudēs arī NATO integritāti. Tādēļ Eiropas Savienības kaitnieciskā fiskālā politika īstenībā ir nolēmta neveiksmēji. Paldies, un tagad Mario Mauro uzstāsies ETP grupas vārdā. Grazie, signor Presidente. Mi pre... Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā es gribēju aizstāvēt to sistēmu, ko uh, minēja Svabods kungs, jo es neuzskatu ECB bankas prezidenta Uh, izteikums vajadzētu uztvert ideoloģiski. Eiropas Savienībā dzīvo 500 miljoni iedzīvotāji, un daudzi no viņiem ir jaunāki par 25 gadiem. Jāņem vērā, ka Mums ir jāpadomā par eh, to, kā strukturēt savu labklājības sistēmu. Valstu un valdību vadītāji no vienas puses uh, klausās populistiskās sirēnu balsīs, un viņiem, protams, ir jāņem vērā arī sabiedrības viedoklis, tādēļ bieži vien ir jāizbildinās ar populistiskiem izteikumiem. Uh, un no otras puses viņi grib ieviest uh, kopīgas normas attiecībā uz uh, finanšu un izaugsmas paktu. Mums uz visu to ir jāstāsta pietiekam augstasinīgi un pragmatiski, ir jāizmanto tie instrumenti, kas ir mūsu rokās. Un tagad mēs griežamies pie komisijas. Komisijai vajadzētu izstrādāt konkrētas iniciatīvas valstu un valdību vadītājiem. Un, protams, ir jāpiedalās sabiedriskajās debatēs. Pilsoņiem taču arī ir jātic Eiropas vienotībai. Komisijai ir jākļūst spēcīgākai. Komisijai kopīgi ar parlamentu ir jāspēlē strateģisku lomu. Savādāk varētu rasties iespējas, ka valdības kļūst aizvien populistiskākas, un tas mums visiem nāks par ļaunu. Paldies tagad Ferēras kundze SD grupas vārdā. Sņa prezidents! Paldies! Es gribētu Eh, komisijas prezidentam teikt, ka otrā Grieķijas pakete nefunkcionēs un pirmā arī nefunkcionēja, jo te jau nav runa par parādiem, bet gan par to, kā valstis varēs tos nomaksāt. Fiskālais pakts noveda pie tā, ka trojka pat laban eh, pieņem kontroles pasākumus, un tā rezultātā Grieķijas ekonomika arvien vairāk slīkst recesijā un parādus nomaksāt nav aiz aizņemts. Eksports ir tikai 20% no BIP, un algas tiek samazinātas nodokļi un iekšējais pieprasījums pasliktinās, kamēr e, konkurētspēja samazinās. Grieķija nākamos piecos gados būs recesijā, Eiropā kaut kas tāds vēl nav pastāvējis. 2011. gadā par 7% samazinājās BIP, 200 tūkstoši MVU tika slēgti un e, ir ļoti liels bezdarbnieku procents. Nav jaunu darba vietu un vidēji ienākumi ir samazinājušies par 50% kopš trojkas aktivitātēm. Kur te lai būtu dinamika, kā gan atmaksāt parādus, kas Grieķijai joprojām ir. Tāpēc arī otrā glābšanas pakete parāda 4,5% e, pārpalikumu, e, lai varētu ko izdarīt. Bet e, kā gan to izdarīt? Otrajā paketē trojkas recepte ir par 25% samazināt algas un 23% jauniešiem vai ar to patiešām izdosies eh, mainīt situāciju. Ņemot vērā to, kas notiek Eiropā pat labam, tā ir ārkārtas situācija. Mums ir nepieciešams kaut kādā veidā pārvarēt nacionālo valstu parādus un izstrādāt izaugsmes paketi visās valstīs, visā Eiropā. Ir tīpaši problemātiskajās zonās, citādi būs bijis pagrieziens bezdibeņa virzienā. Paldies, saka priekšsēdētājs, tagad Kančīkungs Alde grupas vārdā. Thank you, chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Dargais Rompēkungs, Barozo kungs, es augstu vērtēju padomas lēmumu pieņēmumu piešķirt Serbijai kandidātu valsts statusu. Es domāju, ka tas eh, noteikti kalpo kā uzslava eh, Serbijas veiktajām reformām. Un tas, protams, nozīmē arī lielu progresu visām kaimiņu valstīm un reģionam kopumā. Un es domāju, ka tas ir tāds spēcīgs modinātājs zvans Maķedonijai, kas gaida uz iestājas sarunu uzsākšanu jau septiņus gadus. Neskatoties uz uh, dažādiem trūkumiem un vilcināšanos, Belgrada rīkojās ļoti aktīvi un uh, iesaistījās konstruktīvā dialogā ar Prištinu. Un visu līgumu īstenošana jau ir uzsākta. Es domāju, ka valdība turpinās īstenot šos pūliņus un arī citus līgumus. Bet, protams, uh, Serbijā joprojām ir jācīnās pret sistēmisku korupciju un ir jāgarantē uh, tiesu varas neatkarība. Un eh, Serbijas līderiem ir aktīvi jācīnās pret uh, korupciju, tajā pašā laikā iedzīvinot tiesiskas valsts principus. Un tas varētu ļaut ātrāk uzsākt sarunas par 23. un 24. Eh, sarunu nodaļu. Un es domāju, ka Serbijai vajadzētu aktīvi iesaistīties iestājas sarunās. Tas ir nepieciešams, lai varētu arī iesaistīties konstruktīvā dialogā ar Kosovu gan ka, eh, vēlēšana kampaņas laikā, gan pēc tam. Uh, Protams, ir eh, jāparūpējas eh, par eh, dažādu misiju īstenošanu, lai Eileks un For varētu savu mandātu veikt pilnībā. Paldies, un tagad zaļo grupas vārdā uzstāsies Evans Skundze. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs jau esam kopš 2010. gada piedzīvojuši neskaitāmus samitus, un tas ir novedis pie taupīguma un liela valsts finansējuma samazināšanas, un, protams, arī pie bezdarba. Un līderi uzskata, ka līdzekļu samazināšana ir galvenais galvenā recepte, kā cīnīties pret krīzi, bet es domāju, ka mums ir jādomā arī par jaunām iespējām, ir jāmācās no pieļautajām kļūmēm un jāparūpēs, lai mēs tās neatkārtotu. Uh, Eiropas ekonomika ir jāatveseļo, ir jāparūpējas, lai tā kļūtu konkurēt spējīgāk, ņemot vērā arī nākotnes izaicinājums, jāinvestē zaļās enerģētikas projektos, jārada jaunas ilgspējīgas darba vietas un jāizsargā mūsu vide. Mums ir jābūt finansiālai, sociālai un uh, ekoloģiskai uh, ekoloģiskam progresam. Un, protams, ir jāsaprot, ka bieži vien tie cilvēki, kas ir vismazāk atbildīgi par šo krīzi, maksā visaugstāko cenu. Jaunieši jūtas izstumti un noraidīti. Tā vietā viņus vajadzētu iedrošināt, radīt un veidot tādu Eiropu, kurā vēlētos dzīvot mēs visi bez izņēmuma. Uh, Es uh, savā vēlēšana apgabalā Velsā esmu piedzīvojis to, ka mums ir ārkārtīgi daudz jādara, lai atjaunotu Eiropai zaudēto uzticību. Lai to paveikt, mums ir nepieciešama reāla konkrēta programma, investējot darba vietās, investīcijās un infrastruktūrā, lai beidzot sākt tautsainiecības atveseļošanu. Paldies, un tagad uh, konservatīvo grupas vārdā Epinka kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs, cilvēki zaudē uzticību Eiropai, jo Eiropas krīzei ir uzstādīta nepareizā diena diagnozi. 2010. gadā Barozo kungs teica, ka eiro ir tāds kā aizsarga vairoks pret krīzi, bet eiro īstenībā krīzi izraisīja, jo šī lētā valūta radīja dažādas burbuļus. Un pagājuši gadu Barozo kungs teica, ka eiro fundaments ir pietiekami stabils, bet pēc tam tas nelabvēlīgi ietekmēja konkurētspēju pašā eirozonā. Pagājuši gadu viņš teica, ka Eiropas bankām klājas ļoti labi, bet nu pat ECB investēja veselu triljonu eiro eiro, lai glābtu bankas no jaunas abrukuma. Pagājušajā nedēļā viņš pēkšņi teica, ka eiro krīze jau ir garām, bet Vācijas finanšu šoible, Vācijas finanšu ministrs šoible teica, ka ir nepieciešams vēl viens triljons. Bet tajā pašā laikā Dragīkungs teica, ka ekonomiskajā vētra vēl nav pāri. Un pēc tam, eh, kad tika eh, parakstīts fiskālais pakts, mēs pieredzējām, ka Nīderlanda, kam vienmēr ir klājies ļoti labi, kas ir bijusi disciplinēta, arī cīnās ar finanšu problēmām. Nu, vai jūs tam visam vēl ticat, Barozo kungs? Paldies Epinka kungam, un tagad uzstāsies Zubers kundze. Priekšsēdētāji kungs. Eiropadomes secinājumi nozīmē tikai to, ka politika tiek institucionalizēta un ko mēs tagad pieredzam, ir augstāki bezdarba rādītāji, sociālie standarti un dzīves līmenis tiek pazemināti un, protams, deficīts aug augumā. Un bieži vien eh, veselas ģimenes tiek eh, pakļautas nabadzībai un nekas nemainās. 2020. gada stratēģija īstenībā apdraud sociālos sasniegumus. Mēs pieredzam, ka tiek privatizēti valsts pakalpojumi un tie, kas ir bagāti, kļūst vēl bagātāki. Un darba ņēmēji cieši no dažādiem taupības pasākumiem un privātajām bankām tajā pašā laikā tiek piedāvāt 500 miljonu eiro par zemām procentu likmēm. Protams, tas arī nelabvēlīgi ietekmē dalību valstu suverenitāti, jo īstenībā tām taču ir jābūt neatkarīgām. Mēs te pieredzam tādu koloniālās politikas izvēršanu. Lielvaras tādas kā Vācija uh, spēlē pirmo violi un um, savu politiku veids uz nabaga darbļaužu mugurām. Un 22. Uh, martā Portugālē ir paredzēts vispārīgs streiks. Paldies! Un tagad uzstāsies Rolands Paksas uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi! Eiropā doma, kas notika marta sākumā, tur tika runāts par sasniegtajiem panākumiem, nu vismaz Grieķijas gadījumā, vismaz uz šo brīdi. Bet Mario Monti uzstājās Eiropas parlamentā un viņš runāja skaidru valodu, ka demokrātija un globalizācija ir uh, lietas, kas īstenībā nav pretrunīgas. Ja mēs gribam lai tas kļūtu par realitāti, mums arī ir jādomā par jaunas atbildības uzņemšanos, jo dalībvalstīm ir jāizteno atbildīga politika. Ja e, šāda atbildīga politika kļūs par e, pilotisko līderu galveno bausli, tad ļoti daudz būs iespējams atrisināt. Un, diemžēl, ne visas dalība valsts ir pietiekami atbildīgas un ievēro finansiālo disciplīnu. Ir vairāk uzmanības jāpievērš arī kopīgam tirguma izpētēji un attīstībai, un tādā veidā mēs varēsim izglābt Eiropas Savienību. Paldies! Paksas kungam, un tagad uzstāsies Filips Klejs uz pusotru minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropadomas secinājumos, eh, Eiropadoma notika 1. un 2. martā, un eh, pēdējā lapusē, 45. Eh, punktā, ir tikai divas rindiņas uh, kas ir veltītas tam, ka Hermans Van Rompējs ir atkal ievēlēts par Eiropadomas priekšsādātāju. Van Rompējkungs sirsnīgi jūs sveicu ar atkārtotu ievēlēšanu amatā, bet man šķiet, ka varbūt tas pierāda, ka kaut kas te ir nogājis greizi, runājot par uh, demokrātisko leģitimitāti Eiropas Savienībā. Jūs runājat par pagrieziena punktu, par to, ka bankas ir gatavas norakstīt lielāko daļu no Grieķijas parāda. Man šķiet, ka jūs esat uh, uzlicis pārāk rozā brilles. Īstenībā mm, situācija nebūtu nav tik rožaina. Grieķijai tiks norakstīti parādi, tā atkal iedzīvosies jaunos, un tad uh, atkal gaidīs uz palīdzību no ārpuses bez uzlabošanas perspektīvām. Es domāju, ka gan Eirozonai, gan Grieķijai nāks par labu tas, uh, ja Grieķija tādā normālā veidā izstāsies no eirozonas. Tikai tā šo valsti izdosies noturēt virs ūdens, jo Grieķija gan ir eirozonā, bet tai nav pietiekam daudz konkurēt spējas. Un eh, pagaidām nekas nav mainījies uz labo pusi. Un jāsaka, ka Grieķijas pilsoņi tagad ir galvenie upuri šajā situācijā. Uh, Mums ir jāsaprot, ka Grieķija pirmkārt Eirozonā tika uzņemta kļūdas pēc, un tagad šī kļūda ir jāizlabo. Paldies, un tagad eh, Gozējs kungs divas minūtes. Merci. Paldies, priekšsēd. Eh, Sesnīgs veids Van Rompoj kunga ar pārvēlēšanu amatā. Es jau no sākta gala vienmēr esmu uh, iedzīvotājiem skaidrojis, ka jūsu uzdevums ir sarežģīts, un es ceru, ka jūs tik tepat neatlaidīgi kā līdz šim strādāsiet savās pilnvarās. Tagad gribētu runāt par pilsoņiem. Man ļoti žēl, ka man šodien nākas konstatēt, ka Eiropa ir savu ticamību uh, atkal mazinājis. Es nejaukšos vēlēšana kampaņās, to šeit nevajadzētu darīt, bet ir jājautā, kādēļ vai šādi vārdi pilsoņi, pilsoņi eh, atbalstu gūst. Jo mūsu līdzpilsoņi vairs netic Eiropai. Ticības atliecība labi, to mēs nododam citur, bet Eiropā ir vajadzīgi fakti. Katru nedēļu, katru mēnesi jāatkārto tās pašas frāzes, bet eh, ne jau nu tā. Uh, To grib dzirdēt pilsoņi, grib dzirdēt eh, mazāk runas un vairāk darbs redzēt. Kas Eiropu tik tālu novājinājis? Eh, krīzes rezultātā visi ir kļuvuši par nacionālajiem egoistiem. Un mēs vairs nedomājam par Eiropas dimensiju, kas ir vienīgā, kas mūs varētu glābt. Arī komisija, protams, veic savu darbu, tas jāatzīst, bet neviens nepamana, ko tā dara, jo nav plāna, nav tādu izcilu darbību un iniciatīvu, kuras pilsoņi varētu skaļi redzēt eh, attiecībā uz Grieķiju. Kā mēs varam šodien apgalvot, ka situācija ir atrisināta un viss ir kārtībā? Nu tā tomēr nav pēc gada diviem problēmas pēdasies no jauna. Varbūt tagad esam kādu nomierinājuši, Te ir jārīkojas izlemīgāk. Es ierosinu aizsardzības pasākums apdraudētajām valstīm. Komisija sacīs, jā, nu tirgi, tirgi to nevēlas. Nē, parunājiet ar tirgiem. Viņi grib zināt, kādu, kāds ir kurs un eh, vai eh, pieņemtie pasākumi tiks arī īstenoti, vai arī ik pēc divām nedēļām atkal grozīti. Gozēs kungs, vai jūs Eh, pieņemiet zilās kartītes jautājumu no Hang Wong kungu. Dargais kolēģi, jūs runājāt par tautas suverenitāti, arī par divpaku. Jūs esat referents? jūs vēlties, lai šajā Eiropas uh, sekundārā likumdošanā tiktu ietverts šis taupības nolīgums ar šo simbolu, ar šīm stingriem sodu pasākumiem, kas novest pie tā, ka Eiropā būs ekonomiska, ka būs recesija ka šī eh, pasākums pārtos spēkā bez tautas suverenitātes, bez tautas ratifikācijas. Jūs tik daudz runājat par tautas suverenitāti, vai jūs varētu tad uz tā pamatoties savu devīto grozījumu attiecībā uz tu, eh, divu paku atsaukt? Atbildi. Tas, kas ir ierakstīts līgumos, varēja arī būt Eiropas likumdošanā ierakstīts, un šeit man jāpiekrīt komisijai, kā arī eh, prezidents Barozu un pat pieminēja komisiju ir izteikusi ierosinājums, kā daļu šo normu līgumos integrēt. Tādēļ eh, to var atbalstīt. Ir jābūt eh, taupīgiem. Mēs nevaram eh, celt tādu sapņu pils, bet risinājumi nav atrodami avīžu rakstos. Mums ir jābūt radošiem, ir jāveicina uzņēmība, jāuztic pilsoņiem. Tas ir risinājums. Paldies! Un tagad vārds Enrique Guerrero kungam, priekšsēžkungs, Van Rompuy kungs, sirsnīgi sveicu. Pārdoms secinājumi ir eh, trīs, vairāk kā 300 lapušu gari, bet tās nav risinājums, kā Eiropas politiskās problēmas pilnīgi atrisināt runa par Eiropas tautsamiecības atzināšanu, Eiropas pilsoņu, sociālo tirgus ekonomiku, un tā eh, spēs augt tikai tad, ja mēs to atbalstīsim, eh, bet tāda izteikuma kā Sarkozīs nesen izteikumi eh, tikai grauja Eiropu. Arī arotbiedrības tiek vājināts, sociāls dialogs, tās ir vērojams daudzās valstīs, tie skaitā Spānijā. Eiropas politiskais projekts tiek grauts, un to dara valstu un valdību vadītāji, kas atkāpjas no eiropeiskiem risinājumiem svarīgos jautājumos. Ne jau pilsoņi par to ir atbildīgi. Politiķi nodarbojas ar populismu. Tas ir uh, reiz arī skaidri jāpasaka padomē, un tā to tomēr turpināt nedrīkstētu. Paldies, Grezro, Grero kungs. Vai es drīkst deputāts informēt par to, ka Van Rompuy kungam citu pienākumu dēļ nāksies mūs drīzumā pamest? 10.50 mūs pametīs Barozo kungs, 10.55 Van Rompuy kungs, bet debats tomēr turpināsim ir pēc tam Ole Šmit kungam pusotru minūti. Paldies priekšsēdi. Eiropas viengabalnības saglabāšana, neskatoties uz spriedzes ar valstīm, tas ir tagad Eiropas vadītāja galvenais uzdevums. Prezidentam Sarkozī būtu jānāk pie uh, prāta, nevis jāizraisa nacionalistiskas emocijas, vai tad viņš no vēstures nav mācījies. Ziņojums par nodokļu jautājumiem parāda, ka valsts budžeti ir jākonsolidē, mums jāgādā par nodarbinātību un izaugsmu gan nacionālā līmenī, gan ES līmenī. Izaugsme radīs nodarbinātību. Tad mums jāraugas uz to, lai vienotais tirgus kas eh, šo izaugsmi var veicināt, tiktu aizsargāts. Cīņa pret bezdarbu, izaugsmas veicināšana, MVU atbalsts, eh, nodokļu nastas mazināšana, tie ir centrāli uzdevumi. Priekšsēškungs, mēs riskējam eh, veselu paudzi Eiropā izaudzēt bez nākotnes perspektīvām. Visbeidzot, ļaujiet man sacīt tā klausījos Farāžu kungu, Epingu kungu, Gelnišu kungu un uh, pārējos. Dažreiz man šķiet, ka viņiem derētu atcerēties, kādas ir Eiropas vēstures mācības, un arī mums visiem derētu atcerēties. Galnišu kungs vēsturē ir bijis tā, mēs problēmas atrisinājām uh, karos. Uh, tagad mēs tā nedaram. Es klausos jūsos, jūs klausties manī, un es domāju, šo risinājumu mums visiem vajadzētu. Uh, šim vajadzētu dot priekšroku. Es domāju, Ganiškungs, jūs eh, nodariet kaitējumu Eiropas sadarbības idejai, un tā nav mūsu vaina. Jums būtu jāuzņems arī savu atbildības daļu. Paldies, Šmita kungs. Tagad Svinbērnas kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Lai nodrošinātu finanšu stabilitāti, visiem stabilitātes izaugsmas nolīguma normām būtu visās valdībās jāievēro stingri, taču eh, runājot par Eiropas ekonomisko pārvaldību, tika atzīts arī, ka sankcijas darbosies tikai tad, ja valstis atgriezīsies pie stabilitātes saskaņā ar stabilitātes un izaugsmas nolīgumu, un tādēļ nav godīgi, ka komisija pārbalsoja jauno Spānijas valdību runājot par struktūrālu reformu um, īstenošanu eh, Spānijas valdība ir eh, nolēma pieņems lēmumu 2,5% novirzīties no valsts uh, budžeta parāda uh, mērķa, uh, lai panāktu izaugsmu. Kāpēc komisija to negrib atļaut? Krīzes laikos šiem uh, robežām būtu jābūt elastīgiem, lai tautsemniecību atdzīvinātu. Dalību valstīm ir jādod iespēja, kas tiešām vēlas to tautsemniecību attīstīt, atdzīvināt. Uh, to darīt elastīgā veidā. Katrai dalībvalstī jāļauj pieņemt savu pasākumu, lai atgrieztos pie tautsēmniecības izaugsmas, un to nedrīkst upurēt, eh, runājot ar prezidenta eh, Junkera vārdiem, lai eh, a, a, tikai Eiropas noteikumu ticamības aizstāvības vārdā. Un tagad Klūts kungam vārds. Paldies priekšsēd Barozu kungs, Rompuj kungs. Kā Eiropas pilsoņi acīm raugoties izskatās šie Eiropadoms lēmumi. Bankas e, saņem miljārdu no centrālas bankas bez noteikumiem. Banks var tos izmantot kā vēls. Bet krīzes valstis uh, tiek, tam tiek sasīts rokas kājas ar taupības spiedienu. Sociālais atbalsts tiek mazināts, taču šo krīzi valsts tautsaimniecības atšķirībā no Vācijas nebalstās uz eksportu, bet uz šo valstu iekšējiem tirgiem. Un tieši iekšējie tirgi tiek iznīcināti ar šo piespiedu taupības politiku. Tas nebūs uh, krīzes risinājums, Barozo kungs, Van Rompoja kungs. Tādi jūs Eiropas Savienību ietrieksiet vienkārši sienā politiski. Tagad vārds Nikolaus Salavrakos kungam. Paldies, priekšsēd. Baidos, ka mēs šeit runājam par izaugsmu un tomēr prasam tajā pat laikā budžeta disciplīnu tādējādi drīzāk izraisot jaunas problēmas nekā risinot esošās. Nodokļu paaugstināšana īsnībā samazina nodokļu ienākumus Eiropas līmenī vien šos jautājumus nevar atrisināt. Situācija patiesībā tikai turpina pasliktināties. Decembrī bija 21% bezdarba, 50% e, jaunieši ir bezdarbnieki, mazi vidēji uzņēmumi ir mūsu tautsemniecības dzinējspēks, bet viens pēc otra bankrotē. Mūsu sociālais modelis kopumā ir apdraudēts. Van Rompuy kungs apsveic jūs ar pārvēlēšanu amatā, bet vēl sacīt jums un Barozu kungam, ka jūs nevarat rēķināties ar to, ka mēs tagad visu, ko jūs e, dariet, atbalstīsim. Nē, e, jūsu e, darbs ir bijis, darbības virziens nav bijis pareizs, un to mēs neatbalstam. Paldies, Vorsmane! Vērtsman. Pēdējo dienu gaitā ir e, būtisks solis spērt, lai Eiropa e, varētu atgriezties pie izaugsmas un ilgspējas attīstības, piemēram, ar divu paku. Taču skaidrs, ka 2020. gada stratēģijas padzība ir jāpanāk strauji e, panākumi vienotais tirgs ir jāpilnveido, uh, lai inovācijas un uh, veicinātu un darba vietas radītu. Taču man ir liels bažas par jauniešu bezdarbu. Mums jādara viss, lai esošos bezdarba radītājs mazinātu un jauniešiem dotu reāls iespējas. Investīcijas izglītībā ir vislabākais pamats, uh, lai tiem šādi iespēju dotu Vai mēs saviem jauniešiem šo iespēju dodam? Viņam, viņiem ir tiesības šādu iespēju saņemt. Paldies! Paldies! Un tagad vienu minūtu runās Sariš Volška, Volska kungs. Paldies, priekšēd! Jā, šķiet, ka notikumi ir straujāk nekā padoms sanāksmes var sarīkot. Mm, pieņemtie pasākumi ir nepietiekoši izrādījušies līdz šim. Protams, mums ir nepieciešama gan konsolidācija, gan izaugsme, taču mums ir izaugsme jāveicina. Var austeritāti, sankcijas noteikti, bet neizaugsme. Tas, šī debata man atgādina socialistiskās debats par to, kā izaugsme ir nosakām ar lēmumu, ar valdības lēmumu sociālās valstīs. Uh, izaugsmes eh, obligācijas ir jārada izmantojot eh, EASF e eh, un nacionāls egoisms ir arī pieaugošs. Interneta vietņu uh, parādīšanās, kas ir diskriminējušas, parāda, ka Eiropā fundamentālās pamatiesības tiek apdraudētas, kā arī pārvietošanās brīvība Eiropas Savienībā. Krīze nodara arī kaitējumu ārpolitikai, kas kļūst arvien vājāk, un Schengen jau draud tikt izjaukt. Ceturtais risks ir divējādi standārti, kas tiek piemēroti. Grieķija Grieķijas eh, taupības pasākumi ir uzteicami, un atbalsts Grieķijai ir at, pareizs tāpēc, ka tas ir solidārs un stiprina saviem kopumā. Tāpat laikā ir cits standarts, kas tiek piemērots Ungārijai, kas tiek sodīta par tiem uh, grēkiem, ko E, Ģurčāņā sociālistu valdību pielaid un akli jūs, prezident Brozo, viņus sodiet. Šodien Spānija saņem atlaides uh, e, deficītu uh, e, lielāku pieļaut 1,4% Spānijā tad tiek atļaut, 0,4% Ungārijā nē. Kādas vēstījumas tiek radīts ar uh, pārkāpējiem reformatiem? Uh, vai labāk ir būt Eirozonā nekā ārpus. Tā nav uh, konsekventa politika. Tagad pervānša Beresa. Man būtu vēstījums jums un prezidentam, lai pateiktos par uzstāšanos Eiropas sanāksmēm. Eh, šīs debates toreiz eh, tika būtiski ievirzītas, eh, runājot par Eiropas identitāti, Eiropas sociālo modeli un demokrātisko leģitimitāti. Un šajā Eiropadomē bija runa par līguma parakstīšanu, kas arī notika, un viena valdība, tātad šī te Merkozīva, e, kura e, gribēja e, pārstāvēt Merkozī stratēģiju, tai bija zināmas grūtības, un būtībā ne Spānija, ne Nīderlanda nevar tieši piemērot šo te līgumu. Tomēr man radās iespējas par to, ka, ka bija doma arī par izaugsmi tomēr citādā līmenī. Vairāk bija runa par parādu un bremzēšanas taktiku. Ja mēs darbojamies tikai pēc eh, iekšējā kopējā tirgus, tad mēs uh, netiekam tālāk. Tāpat arī Eiropas 2020 stratēģija un tās nolīgums. Pirms eh, nepilniem diviem gadiem mēs to uzņēmāmies, bet eh, sagraujot Eiropas sociālo modeli, izaugsme nepalielināsies. Mēs nedrīkstam aprakt Eiropas identitāti izaugsme palielināsies tādā gadījumā, ja mums būtu kopīga eh, energopolitika Ja mēs cīnīsimies pret nodokļu apiešanu un negaidīsim mēnešiem pirms dažu dalību valstu vienpusīgā stratēģija tiek izkritizēta, nav izaugsmas bez eh, vienotas darbība, dalību valstu uh, pamatpozīcijas runājot par uh, daudzgadu finanšu perspektīvu un arī finanšu transakciju nodokli. Tā tagad uh, vārds Barozo. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Lai atbildētu uz konkrētiem jautājumiem, vispirms e, jautājums par 12 valdību vēstuli. Eiropadomes sēdē es teicu, ka praktiski e, varu parakstīties zem katru vēstules vārdu, jo tie ir nozīmīgi elementi izaugsmē un kopējā tirgus padziļināšanai, kā arī struktūrālām reformām. Bet es atgādināju valstīm arī to, ka ir vēl divi nozīmīgi aspekti, kas man ir ļoti svarīgi. Šajā vēstulē nav norādes uz sociālo dimensiju runājot par nabadzības apkarošanu. Mums noteikti šos aspektus vajag sasaistīt. Mums ir nepieciešama struktūrālās reformās un sociāliem eh, pasākumiem. Otrakārt, Eiropadomē es runāju arī par to, ka esmu ļoti pārliecināts par to, ka tikai vienu vienīgu reizi bija atsauksme uz Eiropas 2020 stratēģiju. Tas nozīmē, ka stratēģija, kuru visi Eiropadomē pieņēma vienbalsīgi, nu, savā būtībā netiek e, šajā vēstulē pat e, pieminēta. Un arī tā, e, te es gribētu vērsties pie šī parlamenta. Mums ir sava stratēģija, kura mums izlēmīgi jāizteno visos līmeņos. Un to es run, par to es teicu arī tad, ka teicu, ka visos līmeņos tas ir reāli jādara. Arī savā atbildē 12 valstu un valdību vadītājiem pievienoju pielikumu, kurā atgādinu par to, kas eh, pat laban Eiropas līmenī tiek īstenots ne tikai parlamentā, bet arī padomē un komisijā. Tādējādi mēs redzam, ka dažus, daži jautājumi tiek bloķēti un to dara tās valdības, kuras parakstījušas vēstuli, piemēram, Eiropas patents. Mēs jau 30 gadus e, diskutējam par Eiropas patentu, un tagad mums ir valdības, e, kuras aicina Eiropu vairāk darīt izaugsmes labā, bet vienlaicīgi iestājas e, pret Eiropas patentu. Uh, Mums vajadzētu vienoties par to, par ko runājam, runājot par Eiropu. Ja sakām, ka jāpārvar grūtības, eh, mums ir jāskatās, eh, kurš tad īsti dara visu, lai Eiropu virzītu uz priekšu un kurš nostājas pret lēmumiem Eiropas līmenī. Tā kā te mums ir, eh, tas ir arī būtisks debašu elements. Bet mums ir jābūt godīgiem arī intelektuālā plāksnē. Grieķija arī šeit jāskatās pateicībai acīs. Grieķija nokļuva ne jau eiro dēļ savā situācijā. Ir arī citas valstis ārpus eirozonas, kuras saņem palīdzību un kurām ir nepieciešama palīdzība no Eiropas Savienības. Es, piemēram, domāju par Igauniju. Mm, te bija arī runa par vispārēju maksājumu krīzi, bet šodien mums ir konkrēta situācija divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, eh, valstu parādi, daudzu valstu parādi, un otrkārt eh, atbildība finanšu pozīcija, eh, no finanšu viedokļa arī ārpus Eiropas Mm, protams, mums ir atbilde un reakcija, kas sarežģās Eiropas dēļ, jo mēs esam valūtas savienība, kas monetārā savienība, e, kuras instrumenti nav līdz galam attīstīti. Tomēr ir nepareizi politiski un intelektuāli nepareizi teikt, ka krīze būtu eiro rezultāts. Gluži otrādi eiro var palīdzēt atrisināt šo te krīzi. Un tāpēc pavisam godīgi es eh, nevaru akceptēt to, ka dažs labs teica. Mm, kā saprot Grieķiju un viņiem ir žēl par grūtībām, eh, bet viņi jau neies izdot ne eiro, ne mārciņu, lai atbalstītu Grieķiju. Mums ir jārīkojas pareizi, nevis šādā veidā. Kas tiek ieteikts, lai palīdzētu Grieķijai? Bankrots tas bija risinājums, un es paskaidroju, ka pēc Eiropas valsts eh, bankrots nevar būt risinājums, jo kas tad notiks ar uzticību arī investīcijām? jo tad būs blokāde visā valstī, viss būs paralizēts, eh, valsts civildienests būs paralizēts, nebūs ar ko maksāt iedokļiem, skolas, slimnīcas, viss sabruks un nefunkcionēs. Un, eh, godīgi sakot, ja to ieska, iesaka Grieķijai kā risinājumu, tas ir absurdi. Eh, tas, to vispār nevar saprast, kā kaut kas tāds var ienākt prātā. Un vēl par Grieķiju. Ir cilvēki, kuri runā, ka tāda programma nevar funkcionēt un trojka esot vainīga. Teiksim godīgi, Grieķijas programma ir programma, kuru Eirozonas valstis vienbalsīgi pieņēma, un tā saucamā trojka komisija plus ECB eh, e un eh, IBF, SVF eh, tas taču nodrošina līdzekļus. Un jā, mēs negribam palīdzēt Grieķijai, Bet Grieķija programmu akceptēja ne jau tikai valdība vien, bet arī visas trīs partijas, kuras ir pārstāvētas eh, valdībā. Eh, es domāju, ka patiešām būtu labāk palīdzēt mums palīdzot Grieķijai. Protams, tas ir liels izmaksu jautājums un ir jāskatās, kā palīdzēt, lai nodru, eh, paceltu šīs sociālās izmaksas. Bet godīgi sakot, Alternatīvas nav. Grieķijā ir jāatbalsta struktūrālās reformas, lai tā atgūtu uh, savas spējas, un tas ir tas, uh, kas mums visiem ir nepieciešams. Vēl viens jautājums par um, standartiem, par kuriem arī bija runa. Uh, Kolēģis Saruš Vojskis par to runāja. Ir jāsaka skaidri un gaiši. Komisija darīs uh, visu, lai piemērotu visu, kas paredzēts līgumos, lai situācija būtu godīga. Jūs pieminējāt Ungāriju un Spāniju. Es domāju, ka tā nebija adekvāta iebilde, jo te pastāv milzīgas atšķirības. Ungārija tiecas sasniegt mērķi uh, 2000. 11 eh, samazināt deficītu un Spānijai tas jādara 2013. gadā. Mēs Ungārijai eh, tātad. Eh, mēs šos priekšlikumus izstrādājam piecām valstīm - arī Polijai, Kiprai, Maltai un Beļģijai un Ungārijai. Un visi šī akceptēja šos priekšlikumus, izņemot Ungāriju. Tas nozīmē, ka tā nebija īpaša attieksme pret Ungāriju. Ungārija vienkārši negribēja akceptēt eh, komisijas priekšlikumus. Gluži otrādi. Mm, eh, bet Polijā, Malta, Beļģija un Kipra to izdarīja. Un es teikšu pavisam godīgi, tagad būtu kļūda mākslīgi radot pēstibeņus starp eiro valstīm un valstīm, kuras eiro nav valūta. Komisija vienmēr ir atbalstījusi to, lai Eiropa turētos kopā un lai netiktu mērīts ar divējādiem mēriem, atkarībā no tā, kāda valsts, par kādu valsti ir runa. Un pēc šīm interesantajām un liederīgajām debatēm man nācās konstatēt, ka tomēr ir uh, punkti, par ko ir. Uh, Eh, vienprātība tātad pirmkārt. Eh, mums ir nepieciešams darīt vairāk, lai vērstos pret jauniešu bezdarbu. Mēs esam arī gad, sagad, eh, dibinājuši darba grupas, tāpat mums ir jāvēršas pret nodokļu nemaksāšanu un apiešanu. Uh, Un eh, es gribu teikt to, ka komisija neaprobežojas ar deklarācijām un paziņojumiem. Komisija strādā jau tagad. Mums bija iniciatīvas pret taupības direktīvai, mums bija arī saruna mandāts izstrādāts ar trešajām valstīm. Uh, Un eh, šis eh, priekšlikums ir eh, mēnešiem ilgi padomēm, pret kuru vērsās divas valstis. Un jūs zinat paši, tur ir vajadzīgas vienbalsība. Tā kā nekritizējiet komisiju, bet kritizējiet tos, kuri bloķē un kavē. Un runājot vēlreiz par Grieķiju, tad tā ir viena no tēmām, par kuru es runāju ar papadēmusu. E, tas nozīmē, ka es uzaicināju rīkoties tādi, ka pirms uh, slēdzam līgumu par Grieķiju arī ar Šveici, tad mums vajadzētu arī atsevišķu līgumu slēgt ar Šveici. Es uh, to teicu. Uh, ne, uh, attiecībā uz Grieķijas premjeru, bet arī attiecībā uz Šveici pagājušajā pēdējā reizē. Uh, Mm, kad bija attiecīgā tematiskā sēde. Un vēl viena tēma par vienprātību, eh, proti kopējais tirgus. Jau rudenī es teicu, ka eh, komisija vēlreiz eh, pievērsīsies šai te kopējās tirgus tēmai un aktam. Ir nepieciešams ieviest jaunus papildus pasākumus arī attiecībā uz investīcijām. <clears throat> Mēs Eiropadomē arī šo to iesniedzām, un e, tagad ir jāizstrādā leģislatīvā dokumenta teksts, e, lai šīs investīcijas reāli būtu iespējamas, e, prognozējot to, ko mēs ceram sasniegt nākamajā DFS. Jautājums ir, kā ir ar līdzekļiem investīcijām. Eh, patiesība ir tāda, ka dalību valstīm nav īpašu manevra iespēju. Eh, tas nozīmē, mēs visi esam vienisprātas, mums ir nepieciešama sadarbība, lai atbrīvotu zināmus līdzekļus. Eh, vai obligāciju veidā, vai, vai eh, obligācijas eh, projektiem, vai arī nākamā daudzgadu finanšu schēma. Es domāju, vienkārši te ir jāsaliek spēki kopā, lai at, rastu angažētu rezultātu. Mums ir nepieciešams darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu izaugsmi, un Eiropai tas nozīmē arī zinātniskās pētniecības un novatorisma instrumentus. Izaugsme Eiropā, manuprāt, Nav, tai nav vajadzīgas deklarācijas, tai ir nepieciešams, lai mēs reāli īstenotu savus lēmumus. Ja mēs ķeramies pie kāda pasākuma, tad strādājam, lai tas tiktu īstenots. Ja mēs uzņemamies atbildi, tad to izdarām. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad domas prezidentam Van Rompajam vārds. Chers collègues, Monsieur le Président, d'abord je remercie. Dargie kolēģi, Priekšsēdētāji gribēju pateikties visiem, kas mani apsveica ar pārvēlēšanu amatā. Es, protams, redzēju, ka ne visi eh, bija vienādi entuziastiski noskaņoti. Bet, nestoties uz visu, uz atšķirīgajām reakcijām, es gribēju jums pateikties. Tagad par stratēģiju. Mēs uzklausījām daudz kritikas par šo stratēģiju. Ko mēs darījām Eiropas līmenī un dalībvalsts līmenī? Stratēģiju atbalstīja visas dalībvalstis, valstu un valdību vadītāji, un viņi jau to darīja pirms divar pusgadiem, kad krīze tikko sākās. un no tiem valstu un valdību vadītājiem, kas tika ievēlēti pirms divi ar pus gadiem, 12 joprojām uh, veids savus uzdevumus, un valdības šo stratēģiju atbalstīja. Un, ja, un es varu vienkārši teikt, ka divi ar pus gadu laikā šī stratēģija ir bijusi Eiropadomas stratēģija, un tā tika pieņemta ar vienprātību. Uh, Un, protams, mēs saprotam, ka tas ir grūts uzdevums, un uh, nevienmēr mēs pieņemam populārus lēmumus, un mums ir jāizmanto pareizie pasākumi un instrumenti. Bet uh, mēs šādu ceļu esam izvēlējušies. Ievad vārdos Es teicu ļoti piesardzīgi, ka mēs sasniedzām šo pagriezienu punktu, un es arī tagad runāju ļoti piesardzīgi, un tagad tas tika pārtūkots tā, ka es te jau paredzu krīzes beigas un tā tālāk. Nu, nē, nē, es vienkārši teicu, ka mēs esam sasnieguši pagriezienu punktu tādā ļoti smagā krīzē un te citi apšaubīja Eiropas projektu. Mēs te nerunājam vēl par Eirozonas beigu dienām. Tā ir liela atšķirība. Vai tad visas problēmas jau ir atrisināts? Nu, nē. Un, kad es redzu, ka, piemēram, vairākās valstīs tiek eh, pazeminātas procentu likmes, tad es varu tikai teikt, ka tas pats ļaunākais ir aiz muguras, bet mums vēl ir garš ceļš ejams. Kā mēs varam garantēt eh, ekonomikas izaugsmi. Mēs jau 2011. gadā par to vienojāmies, bet 2012. gadā mēs vēl visu nesam paveikuši. Mums ir jāatjauno mūsu pilsoņu uzticība, lai viņi atkal varētu uzticēties Eirozonas nākotnē. Un, protams, investoriem ir nepieciešama šī uzticība. Protams, mums ir jāstabilizē eirozona un mums ir jāatgriež eiro zaudētā konkurētspēja, lai arī investori varētu sakot šiem pozitīvajiem signāliem. Protams, ir nepieciešams struktūrāls reformas. Un tad, kad tika runāts par struktūrālam reformām, tās ir jāveic dalību valstīs mēs runājam par ugunsmūriem, par citām iniciatīvām, par fiskālo stabilitāti. Uh, Bet, ja mēs runājam par ugunsmūri, nu tad nākamā nedēļa ir jāpieņem būtiski lēmumi un jāparūpēs par ilgtspējīgiem risinājumiem. No struktūrālām reformām nevar atteikties ne uh, ražošanas jomā, ne darba tirgu, un tas ir jādara Eiropas Savienībā kopumā un arī katrā dalība valstī atsevišķi. Tas ir tas risinājums, kas mums ir nepieciešams. Uh, lai krīze neatteiktos. Tālāk, Eiropas pusgads. Es īstenībā biju pārsteigts, ka šis vārds zālē neizskanēja vienu reizi. Protams, te izskanēja tādi mājieni un uh, nedaudz miglainas atsaucas uz Eiropas uh, semestri, bet neviens to tā uh, eh, skadriem vārdiem nepaminēja. Bet uh, samitā mēs par to runājam, un tas ir saskaņā ar budžeta plāniem, ar mikroekonomiku, ar darba tirgu. Uh, Un dalību valstīm, protams, ir jāievieš savi reformu plāni nākamnedēļ, jārunā par stabilitātes plāniem un ir jāizteno komisijas uh, ieteikumi. Un jūnija samitā mēs, protams, pie tā atgriezīsimies. Ja mēs nopietni neustversim Eiropas uh, pusgadu, tad krīze vienu dienu var atgriezties un klauvēt pie mūsu durvīm. Uh, Un tiešām biju pārsteigts, ka neviens tam īsti nepieskārās savās runās, jo īstenībā parlaments to ar lielu entuziasmu pieņēma. Protams, mums ir jāsaprot, ka mēs dzīvojam budžeta taupības apstākļos, ir jāveic taupība, no tā nevar atteikties, un tas ir jādara visās valstīs. Mums ir jāplāno politika ilgtermiņā, un komisijas priekšsādātājs nevēlti minēja 2020. gada stratēģiju. Un, ja mēs runājam par budžeta disciplīnu, jārunā arī par galvenajām prioritātēm. Ir jāsamazina deficīti valstīs, bet tajā pašā laikā ir jāpadomā par nākotni. Uh, ir jāveicina izpēte, attīstība, ir jāveic investīcijas izglītībā, apmācībā, jāapmāca jauni cilvēki. Un, protams, ir jāinvestē arī klimata jomā. Un, protams, ir eh, jāveic daudz pūliņu, lai varētu samazināt uh, budžeta deficītu. No bankām tiek prasīts ļoti daudz, eh, lai tās norakstītu 70% no Grieķijas parāda, lai varētu stabilizēt situāciju Grieķijā. un tiek runāts par striktākiem pasākumiem, lai cīnītos pret tiem, kas nemaksā nodokļus vai izvairās no to maksāšanas. Protams, tas viss ir atbilstīgi, un mēs runājam arī par vienbalsīgumu principu, ja tiek pieņemti fiskāli un budžetāri pasākumi. Ja Grieķijā rodas problēmas, tad, protams, mēs runājam par lielām problēmām. Mēs runājam par to, ka Grieķijā arī nodokļi tiek iekasēti nevienlīdzīgi. Protams, arī tas rada milzīgs budžeta caurums. Tādēļ ir jāsaglabā stingru budžeta politiku, ir jāturpina taupīt, neviens to neapšauba. Mēs palīdzējām Grieķijai Ja Eiropas solidaritāte ir jāpierāda, ja tā ir likt uz spēles, tad tas, ko mēs izdarījām Grieķijas gadījumā, šo solidaritāti noteikti attaisno. Ja mēs runājam par klimatmērķu sasniegšanu, energoefektivitāti mēs atkal pieprasām, lai dalību valstis līdztekus budžeta disciplīnai radītu jaunas darba vietas. Un mēs patiešām ar lielu nepacietību gaidām, kāda izskatīsies dalību valstu plāni šajā jomā. Un šos plānus mēs uzmanīgi izvērtēsim un pēc tam tie tiks integrēti. To mēs darīsim jūnija Eiropadomē. domē. Mums ir jāpadomā arī par īpašiem plāniem attiecībā uz Grieķiju un mm, premjeras patiešām strādā vaigas viedros. Tālāk, vienotais tirgus, tas ir jāpilnveido. 12 valstu un valdību vadītāju eh, vēstulē arī ir daudz būtisku atziņu, un daudz teica, ka šī vēstule netiek ņemt vērā, ne tieši pretēji. Es uzmanīgi iepazinos ar šo projektu. Īstenībā par to gandrīz nav notikušas nekādas debates. Mēs, protams, sapratām, ka šeit bija daudz atziņu, par kurām bijām viens prātis, bet mums ir jādara vēl vairāk. Mums ir jābūt stingrākai ekonomiskai pārvaldībai. Es daudz ko dzirdēju izskanam šajā zālē. Mums ir jāsaprot, ka ir jāizveido daudz smalkāka uh, pieeja, rafinētāka pieeja, bet mēs nevarēsim atteikties no budžetārās disciplīnas. Un, protams, mums ir jāsaprot, ka ir jāveicina uh, tādi pasākumi, kas nāks par labu konkurētspējai un jaunām dalību valstīm. Tālāk, kad mēs runājam par Sīriju, mēs varam darīt daudz vairāk, balstoties uz vienu priekšnosacījumu. Mums ir nepieciešams mandāts no ANO drošības padomes. Tā nav Eiropa vai Eiropas valstis, kas nostājas ceļā šim lēmumam. Tās ir divas valstis ANO drošības padomē, kas bloķē šo mandātu. Un neļauj mums eh, saskaņotāk rīkoties Sīrijā. Un ja mēs gribam darīt vairāk uh, humānās palīdzības jomā un gribam aizsargāt cilvēkus, kam ir nepieciešama šī palīdzība, tad mums ir nepieciešams ANO mandāts. Šāds mandāts mums bija Lībijas gadījumā, mēs to pilnībā izmantojām arī citos apstākļos, bet Sīrijas gadījumā mums šāda mandāta nav. Ja mēs runājam par Bosniju, Man bija ļoti interesantas debatas ar jauno Bosnijas Hercegovinas ministru, un viņš eh, teica, ka viņu jaunā valdība ir ļoti uz Eiropu orientēta, un Eiropas Savienība, protams, ir gatava ņemt vērā šo jauno valdības orientāciju un to arī e, labvēlīgi izmantot. Un domāju, ka tā ir pirmā reize, kad mēs šajā valstī redzam tādu eiropeisku gaisotni un, protams, e, tas spēlē arī ļoti nozīmīgu lomu. Un uh, tas bija viss, ko es gribēju teikt, un gribēju pateikties visiem, kas piedalījās debatēs. Paldies, Van Rompēkungs! Jūs teicāt, ka entuziasms par jūsu atkārtoto ievēlēšanu nu, nebija tāds uh, pilnīgi vienāds visās politiskā spektra pusēs. Es domāju, ka tas ir ļoti normāli. Uh, Nu jā, mūsu entuziasms ir visai mērens, bet gribēju pateikt jums skaidru un gaišu, mēs jūs apsveicam ar pārvēlēšanu, mēs apzināmies, cik sarežģītu uzdevumu jūs veicat, kāda ir jūsu personiskā nostāja, un jūs esat pilnīgi nodevies savam amatam un veicat to pēc labākās sirdsapziņas. Paldies jums par to un novēl panākums turpmākā darbā. Tagad šķiet uh, Barozu kungs un uh, Rompei kungs dosies ārā no zāles, nu, atstāsim viņus likteņa varā. Protams, pie mums viņi šeit jūtas ļoti labi, bet viņi te nevar palikt visu laiku. Un turpinām degavēties. Tagad uzstāsies liberāla grupas vārdā Haglunda kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Fan Rompēja kungs, Barozo kungs tagad dodas ārā no zāles. Es tikai gribēju piemetināt, ka esmu patiešām gandarīts. Uh, par to, ka Eiropadome atzina ar um, milzu parādu līmeni un deficītu mēs neradīsim izaugsmu un jaunas darba vietas, un tas tik minēts arī tas augtajā sešpakā. Esmu gandarīts, ka Van Rompēja kungs patiešām atsaucās uz šo likumdošanas paktu, jo tas ir ārkārtīgi nozīmīgs uh, Eiropas parlamenta veikums. Diemžēl uh, Ungārijā tas netika īstenots. Uh, Runājot par uh, diskusiju norisi, būtu ļoti jauki, ja padome uzsvērtu to, ka ir nepieciešams lielāks automātisms, lai varētu panākt uh, labāku divpakas iznākumu. Uh, Mēs bijām ļoti uzstājīgi un jāsaka, ka iznākums patiešām ir uzslavas vērts. Tika runāts par šo Redemption fondu. Ja mēs gribam to izmantot, mēs eh, turpināsim eh, izmantot līdz mielēm tās augtos glābšanas mehānismus un varbūt vienā brīdī tie vairs nedarbosies. Uh, Mums ir jāatminas, ka neskatoties uz visiem jaukajiem solījumiem un lēmumiem pēdējā Eiropa padomē, tā pati padome gribēja 560 miljonus atņemt tam budžetam, kas ir paredzēts izpētē un attīstībai 2012. gadā. Paldies Dievam, parlaments parādīja sarkano gaismu un neļāva šādu smagu lēmumu pieņemt. Paldies, priekšsēdētāji! Herzlichen Dank, Herr Kollege. Paldies, kolēģi kungs, kā nākamais divas minūtes Zalba Bitigains. Gracias, presidente, señorías. Paldies, priekšsēdētāji. Tā ir manā trešā uzstāšanās plenāra sēžu zālē par šo te jautājumu. Es atkārtoju atkal no jauna, tāpat kā Migels Amano teica, ja mē, vienreiz mēs e, uzsitam ar āmuru pa naglu, tad e, patiešām mēs esam trāpījuši. Tagad ir runa par aktīvu pasākumu īstenošanu, par kuriem pagājušajā padomes sanāksmē tika pieņemti lēmumi. Kā teica padomes priekšsēdētājs, mums ir darbs jāpapildina. Taupība viena ne, nebūs pietiekama. Mums ir jāatjauno uzticība, mums ir jāpārvar krīze, mums ir jārada jaunas darba vietas un labklājība. Tas ir nepieciešams pēc iespējas drīzāk. Eh, tas nozīmē, ka mums ir jāspēr reāli soļi izaugsmes nodrošināšanai, eh, kurus eh, pavadītu arī reformas. Spānija ir absolūti aktīva reformu ceļā. Pirms desmit dienām mēs pieņemam lēmumu par 13 būtiskām reformām - stabilitāte, finanšu reforma, darba tirgus reforma, un šis, šis eh, reforma loks ir mūsu darbas kārtības eh, augstākajā vietā. Spānijas ministrs prezidents teica, <clears throat> ka mums e, šīs te reformas ir pieņemtas, un mēs neaprobežojamies ar paziņošanu par tām, mēs ķeramies arī pie darba. Mums pietiek drosmes, un mēs saprotam, ka pasaule nepārtraukti mainās. Marijārs Hoits parlamentam priekšā jau uzstājās, un arī finanšu ministrs apstiprināja, ka Spānija tur uh, solījumus un turpinās to darīt. Tā ir vairāk orientēta uz Eiropu kā līdz šim. Tagad e, kārtis uz galda. Un mēs gribam patiešām īstenot to, ko es, par ko esam pieņēmuši lēmumu. Paldies, saka priekšsēdētājs. E, jūs būsiet pamanījuši, ka mēs mazliet esam iekavējušies, tāpēc man, diemžēl, ir vairāk jāpastāv uz to, lai ievērotu runas laikus nekā līdz šim. Es domāju, ka vēl mums ir visas izredzes panākt grafiku, un tagad kolēģis Bol Bolmans divas minūtes. Priekšsēdētā kungs, mīļie kolēģi, kolēģis. Eh, solis eh, ekonomiskās attīstības realitātes virzienā. Itālijā gada sākumā izaugsme beidzās, Spānija šī izaugsme samazinājās vēl vairāk, arī Portugālē situācija nav rožaina, pat Nīderlandē ir problēmas. Un pat Vācijā e, rūpniecības pasūtījumi ir samazinājušies. E, komisijas prezidents pirms iešanas projām teica, ka mums no rīta ir bijusi liederīga diskusija. Es pat labam mēģinu saprast, ko viņš ar to domā. Komisijas priekšsēdētājs, tāpat kā Eiropadomes e, priekšsēdētājs, 10 līdz 15 reizes pieminēja izaugsmes vārdu. Uh, Jā, bet vai tādēļ vien, kas mainīsies? Nekādā gadījumā. E, ja mēs e, izsakām tukšus vārdus viens otram, tas jau neko nemainīs. Tāpēc es labprāt uzzinātu, kas tad ir tas jaunais. Eh, gan no padomes puses, gan no dalībvalstu puses, gan no komisijas puses. Viens eh, Barozo kunga norādījums bija, ka jā, struktūrālās reformas ir nepieciešams uh, savietot arī ar sociālo uh, uh, koherenci. Kā jūs to domājat? Vai jūs akceptējat kolēģies Svobodas e, ideju un sociāldemokrātu ideju e, par to, ka visiem jauniešiem ir jābūt perspektīvām? Mēs par to rūpēsimies. Vai jūs gribat visās Eiropas dalībvalstīs ieviest e, dalība minimālās lomas, algas, kas ir piemērotas izaugsmē? Un tad jūs sakat, ka izaugsmē ir jābūt, bet līdz šim netika runāts par to, ka tam ir nepieciešamas arī investīcijas. Eh, tāpēc arī saprašanās memorands ir, ir tik ļoti citādāk formulēts. Eh, kur ir šis te investīciju koridors? Mēs jau nosvītrējām sešpaku. Ja jūs neko nesakiet par investīcijām, jūs neko nepasakāt par izaugsmu. Beigsim tukši runāt, mums ir nepieciešams darbs un atbilde. Herzlichen Dank, Herr Bullmann, auch für Ihren. Paldies, Bullmaņa kungs, arī par jūsu faniem par eh, vētrēno piekrišanu. Un tagad Šeflina kungs divas minūtes. Thank you, President. Um, the decision of the Europe... Paldies, priekšsēd. Eiropadoms lēmums par Serbijas kandidatūras atbalstu ir divējādi nozīmīgs. Attiecībā uz Serbiju tā, tas ir beigas Balt, eh, Dienvidzājas sadalīšanas kariem, un otrkārt tas arī aps, pasvītro, ka Serbija nav eh, tāda kā eh, tāds kā ļaunais zēns no paudzes paudē Balkānos. Tas ir ļoti nozīmīgi ilgtermiņā. Tas veicinās stabilitāti Eiropā, jo tā nav iedomājama bez Serbijas. Stabilitātei ir jātiec uz visām politikas jomām, uh, īpaši ņemot vērā noziedzību. Serbijai ir jāturpina izlēmīga cīņa pret no, organizēto noziedzību. Pretējā gadījumā Balkāna riskē kļūt par uh, laupījumu šādām bandām. Eiropas saimnības paplašināšanās kaut gan virzās uz priekšu lēnām, nav apstājusies, arī tas ir svarīgi Dienvidu austrumu Eiropas pārējām valstīm. Tikpat svarīgi ir tas, ka neskatoties ekonomisko krīdi, Eiropas Savienība turpina savu apņēmību veicināt savu kaimiņu valstu stabilitāti, paļauties uz maigo varu. Austrumu partnerību eh, ceļkārtas plānotā izstrāde ir apcimredzot soļu šie virzienā. Viss šīs stratēģijas un politikas mērķi tomēr atkarājas no tā, ka mēs pārvarēsim uh, ilgušo ekonomisko krīzi, kas ir sanāksmes galvenais eh, risinājums jautājums, ir absolūti nepieciešams, ka valsts budžeta disciplīna iet roku rokā ar ekonomiskās izaugsmas nozīmīgas atzīšanu. Ja tas nenotiks, tad Eiropas Sanība būs daudz mazāk pievilcīga, daudz mazāk maigo varu. Sirsnīgs paldies, kolēģi. Nākamais Vienu minūtu runās Kalfina kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēd. Prezidents Barosu nu pats sacīja, ka nav panākam izaugsme bez stabilitātes un uzticēšanās, taču tā ir tāda pašsaprotamība. Mums būtu jāzina, kā arī nav stabilitātes un izaugsmes bez e, izaugsmes un dinamiskas tautsemniecības. Problēma, kur esam tagad identificējuši Eiropas komisijas un padomas darbībās, ir, ka. E, pasākumi, kas ir spērti ekonomiskās krīzes pārēšanai, ir dažādas nozīmes, tie ir eh, aizspriedumaini. Eh, smagi sodi, bargi sodi, kā eh, pret taupības pasākumu pārkāpumiem, kas attiecas uz izaugsmi, ir tikai skaisti vārdi, bet budžeta atbalsta nav. Rezultāts ir neapšaubāms Man ir bijis iespēja to aplūkot ar saviem diviem sociālajiem koreģiem, Robertu Gebels un Luisu Ferreru Grieķijā. Eh, Grieķijas tautsēmniecība atrodas brīvā kritienā, un tās ir Eiropas politikas seks, kuru mm, Barozu kungs aicina mūs atbalstīt. Kāds būtu risinājums? Risinājums būtu struktūrāls izmaiņas. Eh, Parāda daļai eh, kopienošana. Ko un vairāk atbalsts ekonomiskai izaugsmē. Paldies! Sirsnīgs paldies, kolēģi! Nākamais runātājs divas minūtes - Stolajan kungs. Eh, sirsnīgs paldies, priekšsēd! Es vēl sacītu, ka es priecājos par eh, to ieguldījumu, kur galoji sanāksme un komisija ir devusi eh, situācijas uzlabošanām Ir dalībvalsts, kas cieši no pārliekas parāda nāstas, un viņu situācija tagad ir atvieglota. Taču tomēr esmu vīlies, jo arī pēc šīs galvenās sanāksmes Rumānija un Bulgārija joprojām ir ārpus Schengenas zonas, kad gan tās ir izpildījušas visas priekšnoteikumus iestājai e, tajā. Rumānija un Bulgārija e, tam jāļauj beidzot iestāties Schengen zonā. Un ne jau nejauši ir noticis tas, ka Niderlandē e, sīkpartija, kas e, piedalās valdībā, uzsākusi šādu iniciatīvu par tīmekļu vietnes atklāšanu, kas ir uh, apvainojums Eiropas vērtībām un pretunā ar Eiropas pilsoņu brīvo pārvietošanos Savienības teritorijā. Diemžēl līdz šim Eiropas komisijas reakcijas šo notikumu Eiropadoms reakcija bijusi ļoti vāja. Es domāju, ka mēs nevaram pieņemt šādas pasākumus Eiropas Savienības dalībvalstī. Tās ir pretunā ar Eiropas Savienības vērtībām. Es ceru, ka Eiropas parlaments šo pēcpusdienu spērs izlēmīgs soļus, lai nosodītu e, šo notikumu. Paldies! Paldies! Nākamajam vārds viena minūte polimārtas kundzei. Jā, paldies, priekšstādētāji kungs! Vispirms vēlos teikt, ka ir ļoti iedrošinoši tas, ka mēs tagad atzīstam to, ka ja vienpusēji kāds uzstājas konkrētiem pasākumiem, mēs nevaram palīdzēt ne Grieķijai izkļūt no krīzes, ne arī vispār no krīzes. Mums ir jābūt pārliecinošiem un konkrētiem, nepietiek tikai ar vārdiem. Ir vajadzīgi konkrēti pasākumi, piemēram, šis te eiro obligācijas, kā arī nodevas par transakcijām. Tāpat, protams, šeit ir daudz dažādi orākuli, kas runā demokrātijas vārdā par to, kā mēs varētu izkļūt no šīs krīzes un tam līdzīgi. Protams, katram var būt savs viedoklis. Parlamentā mums ir viedokļu daudzveidība un demokrātija, bet lūdzu nerunājiet tādā gadījumā Grieķijas tautas un Grieķijas demokrātijas vārdā. Grieķija ir izvēlējusies palikt eirozonā. Mēs nevaram tagad izmantot savas problēmas savās valstīs, lai aizsargātu citu intereses. Paldies! Paldies, kolēģi! Un lūdzu ievērojiet runāšanas laiku. Mums ir ļoti garš runātājs saraksts. Rangel kungam vārds pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāj kungs! Pirmkārt, es gribētu sveikt padomes locekļus. Ne jau tādēļ, ka ir pieņemti ideālie pasākumi, ideālie lēmumi, bet tādēļ, ka tie bija vienīgie iespējamie. Šodien nav šaubu par to, ka esam gājuši daudz tālāk, varam būt daudz optimistiskāk nekā bijām pirms trim vai sešiem mēnešiem. Daudzām valstīm joprojām ir ļoti daudz, kas jāpaveic, lai stabilizētu un konsolidētu savus budžetus. Šīs pūles un šie pasākumi dažās valstīs notiek tikai tādēļ, ka Eiropas Savienība izdara spiedienu uz tām. Lai šīs valstis atgūtu starptautisko tirgu uzticību, tām tas ir jādara, jāveic šie konsolidācijas pasākumi. Tāpat tie ir nepieciešami arī, lai nodrošinātu ekonomisko izaugsmu. Ar tām garantijām, ko valstis tagad ir devušas, ieskaitot arī Portugāles valsti, garantijām par uh, budžetu konsolidāciju un par valsts finanšu sakārtošanu, es esmu pārliecināts, ka jaunais līgums, kuru parakstīs 25 dalību valstis, būs nākamais būtiskais solis pret ekonomiskai izaugsmē. Šī uzticība tiek būvēta solīti pa solim, ķieģeli pa ķieģelim, un tikai to veidojot atgriezīsies ekonomiskā izaugsme. Uh, Bagātajiem ir jāsolidarizējas ar nabadzīgo, bet nabadzīgajiem ir jāsolidarizējas arī ar bagāto. Paldies! Nākamam viena minūte Ručeka kungam. Jā, paldies, priekšsēdētāja kungs. Kā pod vedeņiem? Kā jūs zinat, Čehijas republika šobrīd atrodas eiroskeptisku konservatīvu vadītāju rokās un eirofobiska prezidenta. Pre, prezidents ir mūsu priekšgalā. Tādēļ mēs neparakstījām šo noliegumu. Es kā Čehijas pilsonis uzskatu, ka tā bija kļūda. Čehijas republika geogrāfiski, politiski un ekonomiski atrodas pašā Eiropas sirdī. Un tādēļ tās vitālās intereses ir nodrošināt tās drošību, politiku, ekonomiku, un to var nodrošināt tikai pilnībā iesaistoties Eiropas integrācijā, dodot savu ieguldījumu. Protams, jebkāda fiskālā un monetārā integrācija arī mums ir ļoti svarīga. To, tā domā Čehijas sociāldemokrāti, un tā domā vairums Čehijas iedzīvotāju. Jūs zināt, ka pie mums notika referendums, un mēs ļoti skaidri parādījām savu vēlmi integrēties Eiropā. Protams, fiskālais pakts neatrisinās pilnīgi visas problēmas. Daži iepriekšēji runātāji jau teica, ka ir nepieciešams vairāk darba vietu, investīciju un sociālās politikas, taču budžeta atbildība, fiskālā atbildība ir pamatu pamats. Paldies! Nākamai uz pusotru minūti Čanako kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Runājot par padomas lēmumiem, mēs redzam, ka ir pavēries ceļš un ir vērojams progress, bet, protams, arī šeit ir atšķirīgi viedokļi. Mēs nevēlamies tikai vienkāršus risinājumus, mēs vēlamies Eiropas līmeņa risinājumus. Struktūrālās pārmaiņas noteikti palīdzēs tādai valstī kā mana valsts, un tikai tādā veidā mēs varam pārvarēt krīzi un nodrošināt izaugsmi. Šis Eiropas pakts noteikti varētu būt ceļš, kā to panākt. Tas ir ārkārtīgi svarīgi Eiropas pilsoņu interesēs. Un tādēļ nevajadzētu ļaut, lai krīze vēl sāsinās. Mēs visi esam atbildīgi par izaugsmi, mums ir jādod cerība jauniešiem. Ir svarīgi, lai šie upuri, kurus mēs nesam, beigu galā tiešām dotu kaut kādus pozitīvus augļus. Un jāsaka, ka mūsu upuri patiesi ir lieli. Mēs negribam atteikties no eirozonas. Jā, paldies! Paldies, ka ievērojāt runāšanas laiku, un tagad Gomeša kundzei viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Pakts, kurš tika parakstīts pirms vairākām dienām, parāda, ka izaugsme un nodarbinātība joprojām Eiropas vadītāja acīs liekas ļoti svarīga. Protams, šis pakts ir ļoti svarīgs jaunu darba vietu radīšanai, tīpaši jauniešiem, kā komisijas prezidents Barozo arī uztver. Bet vai tas nav skandāls, ka valstis, kuras tiek glābtas, tādas kā manējā, piemēram, izjūt to, ka mūsu uzņēmumi tiek bur burtiski žņaukti, tiem netiek piedāvāti nekāda aizdevuma? šie uzņēmumi var saņemt aizdevumus ar milzīgiem procentiem. Un kas notiek ar izvairīšanos no nodokļu maksāšanas? Prezidents Barozo pats atzina, ka vairāk nekā triljons eiro tiek zaudēta Eiropas ekonomikā katru gadu tādējādi. Šīs te fiskālais pakts neko nemin par nodokļu nemaksāšanas un nodokļu dempinga apkarošanu dalībvalstīs. Netiek runāts pat par finanšu transakciju nodokli, kas būtu vismaz sākums, pirmais solis finanšu transakciju uzraudzīšanai Eiropas Savienībā. Portugālē bezdarba līmenis ir vairāk nekā 35%, un valdība ir atzinusi, ka tā neko nevar darīt šajā problēmā. Tā ir kolektīva inkompetence, un valdība vienkārši iesaka šiem bezdarbniekiem emigrēt. Tas taču ir kauns. Un nākamais pusotru minūtu vārds Vartman Kola kundzei. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Mēs esam nonākuši šajā pagrieziena punktā. Šķiet, ka tirgum ir tagad vairāk uzticēšanās Eiropas Savienībai, un vienmēr tika uzsvērts, ka tas ir svarīgs priekšnoteikums, lai nodrošinātu Eiropā ekonomikas izaugsmi un radītu labvēlīgu klimatu investīcijām. To mēs zinām. Arī daudziem uzņēmumiem ir šī nauda, viņi neusticās īsti privātām bankām un tam līdzīgi. Līdz ar to nauda netiek investēta. Bet Šobrīd ir ļoti svarīgi rīkoties, ne tikai vairs runāt. Mēs runājām par šo izaugsmes stratēģiju, bet mums jau ir stratēģija Eiropa 2020. Ir svarīgi atrocīt piedurknes un ķerties klāt darbām. Es domāju, ka ļoti labs piemērs Šeit ir 12 valstu valdību un vadītāju vēstule, kas saka, ko vajadzētu darīt Eiropas komisijai, bet būtu ļoti labi, ja arī pašas valdības rīkotos, piemēram, cīnītos pret nodokļu nemaksāšanu un tam līdzīgi, ja arī veidojot savas valsts budžetu ievērotu šo stratēģiju Eiropa 2020. Ja tas tā notiks, tad mēs izkļūsim no krīzes. Jā, paldies! Nākamam uz vienu minūti vārds koferātīkungam. Grazie, prezidente. Le parole. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jā, komisijas priekšsēdētāja teiktais šorīt, tāpat arī padomas priekšsēdētāja teiktais, būtībā rada mums lielas bažas, vēl lielākas bažas nekā ziņojums. Mēs runājam par vienu konkrētu mērķi, tātad par budžeta stabilitāti un finanšu stabilitāti un pasākumiem, lai to nodrošinātu. Protams, šīs vadlīnijas ir ļoti svarīgas, tomēr ir skaidrs, ka bez izaugsmes ļoti daudzu mūsu pilsoņu miljoniem iedzīvotāju stāvoklis Eiropā pasliktināsies. Un es domāju, ka ir pamats bažām. Ja tuvākajos mēnešos šīs te investīcijas neradīsies un mēs nespēsim šo tendenci pavērst pretēji, tādā gadījumā krīze būs vēl dziļāka. Mums ir vajadzīgs eiro obligācijas. Paldies! Jā, paldies! Pusotra minūte Hakmerka kungam. Speaker. Godātais priekšsēdētāja kungs ja Eiropas ekonomikas problēma būtu tāda, ka mums ir pārāk maz izdevumu, valsts budžeta izdevumu un pārāk maz deficīts, tad jau tā nebūtu nekāda problēma. Es to gribētu teikt tādēļ, kad klausos šajās debatīs šodien. Klausoties kolēģos, uh, šķiet, ka mēs varētu atrisināt savas problēmas, palielinot deficītu un palielinot izdevumus. Tādējādi rastos sociālā kohēzija un ekonomiskā izaugsme. Tā jau tas nav. Nekontrolēti publiskie izdevumi un milzīgi deficīti patiesībā kaitē sociālai drošībai, kaitē ekonomiskai izaugsmai. Tie rada arī ļoti lielus mm, budžeta taupības pasākumu nepieciešamību Manuprāt, pa, publisko izdevumu palielināšana nebūtu nav risinājums mūsu problēmām. Mums ir jāanalizē tās dziļāk, mums ir jādara kaut kas cits, mums ir jārada jauni ekonomikas stimuli. Es domāju, ka ļoti svarīgi, lai Eiropas komisija to saprastu. Lai viņi saprastu, ka sociālā kohēzija, sociālā drošība nav kaut kas tāds, kas ir jāpanāk šķirti no ekonomiskās izaugsmas. Ekonomiskās izaugsmas nodrošinātība, darba vietu radīšana ir ķīla panākumiem sociālās Eiropas stiprināšanai. Un tādēļ es no sirds gribētu lūgt Eiropas komisijai ieviest reformas iekšējā tirgus jomā, konkurētspējas jomā un radīt Eiropas Savienību par lielāko tirgu pasaulē. Paldies! Thank you very much. Paldies! Nākamajai vārds Plums kundzei. Viena minūte. E, Paldies, priekšsēdētāji. Es piedalījos šajās debatēs jau no rīta stundām, klausoties Eiropadomas secinājumos. Jā, nav nekāds šaubu par to, ka mums nepieciešama fiskālā stabilitāte. Te pašā laikā mums ir nepieciešama izaugsme. Lai panāktu šo izaugsmi, mums nepieciešams skaidrs investīciju plāns, mums jārota resursi, tie ir jāidentificē jānosaka mm, tās nozars, kurās ir izaugsmes un darbvietu radīšanas potenciāls, jo daudziem iedzīvotām, jo īpaši jauniešiem un sievietēm nepieciešams darbs, mums jārada šīs darba vietas. Jautājums ir šāds. Kāpēc? Ja mums uh, ietaupījuma direktīva pārad šādu iespēju, kāpēc tā vēl ar vien tiek bloķēta padomē? Ko mēs runājam par izaugsmu un sociālo politiku, ja direktīva saistībā ar bērnu kopšanas atvaļinājumu vēl ar vienu padomē ir bloķēta? Es to gribēju uzsvērt, un es ceru, ka septembrī Rumānija un Bulgārija kļūs par Schengens dalībvalsti. Paldies, pusotra minūte Kēlam kungam. Liels paldies, priekšsēdētāji! šodienas sanāksmes vēstījums varētu būt šāds. Tagad pienācis īstenošanas laiks. Pienācis īstais laiks dalībvalstīm efektīvi iztenot savas apņemšanās, ar kurām tās nāks klājā pa Eiropadomē. Lielākā problēma ir tieši tas, kas notiek pēc padomēm. Ievērojot striktu finansiālo disciplīnu, svarīgi tomēr ir arī īstenot jaunas investīcijas, lai izveidot dzīvot spējīgu ekonomiku jāsamazina administratīvais sloks maziem vidējiem uzņēmumiem un jāstiprina jauniešu nodarbinātība. Pamatlieta, kas ir jānodrošina, ir efektīvi jāizmanto pamat instruments, uz kuru balstās Eiropas kopienas vienotais tirgus. Barozo kungs šodien izmantoja vienu politisku korektu terminu. Vienotā tirgus stiprināšana. Es, at, es atbalstu Žozefu Tolu, kurš šodien um, izsludināja div, 20. gada dienu vienotajam tirgum. Tagad ir pienācis īstais laiks beidzot pārvarēt uh, uh, kaut kādas šaubas, lai reāli īstenot vienoto tirgu ir jātiek pāri oficiālam protekcionismam. Šāda veida attieksme ir grāvusi Eiropas Savienības izaugsmes potenciālu un politiski ekonomisko ticamību. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Gaķierī kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Gandarījums par izvairīšanos no briesmām ir saprotams, taču mums nevajadzētu aizmirst eh, aizkavēšanās un kļūdas, kas tik pieļauts pēdējo gadu laikā, un to, cik svarīgi loma bija Itālijas valdībai. Gandarījums arī ne, nedrīkst mums ļaut gulēt uz lauriem, un, un mums jāapzinās, ka vēl jāizvērš struktūrālas izmaiņas un eh, taupības pasākumi nav devalvācijas. Uh, Eh, B variants alternatīva. Aizmirsīsim par kariķējumiem. Neviens eh, neaicina samazināt uh, deficītu mākslīgi. Ir jāveicina investīcijas, un tas ir iespējams, ja pagātība tiek vienmērīgi sadalīta, un tā var arī samazināt makroekonomiskos iztrūkums, iztenojot investīcijas Eiropas līmenī. Un tā arī var izmantot šo parādzēšanas fondu. Mērķi ir izvirzīti, taču mums ir jāmaina politika, sākot ar eh, vēlēšanām, prezidenta vēlēšanām Francijā un Eiropas parlamenta vēlēšanām 2014. gadā, lai būtu reāls, reāla valdība. Paldies, un pēdējiem uz pusotru minūti Karis kungam vārds. Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi. Jā, tas patiesībā nebija nekas īpašs šī Eiropadome. Jā, varbūt mazāk šo inscenējumu un pompu noderētu, mazāk kritikas, vairāk darbu. Jā, Patiesībā šī eira padome izdarīja ļoti daudz ko labu. Ir ārkārtīgi svarīgi koncentrēties pašiem, tā kā šoreiz to darīja Sarkozī kungs uz savu valsti, nevis visu laiku kritizēt citus. Ja mēs esam izveidojuši šo te kopējo tirgu, mums ir dažādi tiesība akti par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, šī stratēģija 2020. gadam. Un tam līdzīgi mums ir ļoti daudz labu iniciatīvu. Arī komisija ir nākus klajā ar vairākiem priekšlikumiem, un dalību valstīm ir vienkārši jāapstiprina šo priekšlikumu. Nevis, lai kļūtu atkarīgas viena no otras kā institūcijas, bet gan lai būtu politiski rīcības spējīgs. Ir svarīgi neatlikt lēmumu pieņemšanu vai arī lēmumu īstenošanu. Ir ārkārtīgi svarīgi, ka arī šīs piecas valstis, kas vēl joprojām neatzīst šo ceļu, beidzot to tomēr atzītu. Beigsim kritizēt un ķersimies pie darbiem. Paldies! Un tagad brīvā mikrofona procedūra. Un, jā, es šodien nebūšu īpaši populārs, tātad piecas minūtes ir paredzētas, pieci runātāji, katrs pa vienai minūtei. 15 ir pieteikušies runāt, tātad lūdzu esat izprotoši, ka runās šādi. Masejev, Kukovič, Herrn Tabaži danach, danach Herr Luhan, danach Herr Lopez Aguilar und als letzter Herr Brons. Insofern. Ja. Macejevs kundzei vārds. Viena minūte. Die anš... Ah, bitte. Hvala lepa, eh, gospod predsednik, eh, za besedo. Paldies, priekšsēdētāji kungs, ka devāt man vārdu. Padomes sanāksmes secinājuma mērķis ir panākt ietaupījumu un izaugsmi. Taču ņemot vērā to, ka 5,5 miljonu jauniešu ir bez darba Eiropā, tas skaidrs, ka mums ir jāsniedz viņiem tāda izglītība, lai viņi varētu rast eh, darba vietu un lai uzņemtos arī risku saistībā ar uzņēmē darbību. Taču ideja bez eh, drosmes īstenot šos mērķus, panākt tos, neko daudz nenozīmē. Tāpēc ir jāuzsver tieši uzņēmē darbības eh, kultūra, eh, jaunieši uzdrošinātos kļūt pašnodarbināti un uzņemties riskus. Paldies. Nākamais tevāģī kungs. Viena minūte. Runātājiem nav ieslēgts mikrofons. Amikor az Európai Tanács nem tűzoltás. Jā, paldies. Pirmo reizi pēc vairākiem mēnešiem Eiropa padome nodarbojas nevis ar ugunsgrēka dzēšanu, bet ar kaut ko citu, bet šī uguns vēl joprojām lodā apkārt. Krīze vēl joprojām nav pārvarēta. Mēs daudz runājām par eiro obligācijām, par vienotā tirgus padziļināšanu, bet tajā pašā laikā būtu svarīgi, lai Eiropas Savienībā būtu visaptvaroša izaugsmes programma un tiktu veicināta darba vietu radīšana. Tāpat ir arī šī struktūrālā problēma saistībā ar eiro. Eiro kā kopīgā valūta nav spējīga atrisināt problēmas, kas saistīts ar dažādo dalību valstu konkurētspēju. Mēs to redzam Portugālē, Spānijā, Grieķijā. Tātad mēs nevaram runāt tikai par valdību kļūdām, bet arī eiro ir jāreformē. Paldies! Nākamā viena minūte Luāna kungam. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Jā, runājot par Schengenes telpu, Tas, ko Nīderlanda teica par Rumānijas un Bulgārijas uzņemšanu Schengenes telpā, patiesībā aizskar Eiropas Savienības ilgtermiņa mērķus. Nīderlandes pozīcija novilcināja lēmumu pieņemšanu attiecībā uz Bulgārijas un Rumānijas uzņemšanu Schengenes zonā. Uh, Protams, visām dalību valstīm ir vienāda atbildība, bet ne visas valstis tad var baudīt vienas un tās pašas priekšrocības. Acīm redzot, ir Eiropas, politisk, Eiropas politiskās skatuves arī partijas, kas diskreditē Eiropas kopīgo mērķi. Es lūdzu visas atbildīgās institūcijas identificēt, kuri ir tie pasākumi, lai arī Rumānija varētu iestāties Schengen zonā. Paldies! Paldies! Nākamā mums viena minūte vārds Lapis kungam. En varias ocasiones he intervenido en el debate sobre las conclusiones del Consejo para referirme a aspectos que no tienen que ver. Jā, runājot par Eiropadomes secinājumiem, es vēlos runāt par to, kas nav saistīts ar nestabilitāti un tam līdzīgi, bet par Eiropas Savienības pamatu pamatiem, par tiesībām. Tātad mēs runājam par secinājumiem attiecībā uz Schengenes zonu. Mēs esam nolēmuši, ka jūnijā Schengenes zonai pievienosies Rumānija un Bulgārija. Protams, šīm valstīm ir jāizpilda attiecīgie nosacījumi šīs valstis nosacījums ir izpildījušas, bet tagad uzņemšana tiek atlikta vienreiz, atlikta otrais, trešoreiz, tagad uz 2012. gada septembri. Es ceru, ka šī sanāksme parlamentā tiešām novedīs pie tā, ka Bulgārija un Rumānija beidzot tiek uzņemtas Schengen zonā, ka mēs izpildam arī savas saistības no Eiropas Savienības puses. Tas, ko mēs dzirdējām tagad prezidenta vēlēšanu kampaņas laikā Francijā, tas, protams, rada negatīvas izjūtas un neusticēšanos Eiropai. Paldies! Paldies! Nākamajam Bronskungam vārds. Līgums par fiskālo disciplīnu nerunā par parakstītāju labklājību, bet, protams, par Eiropas daudzu gadu labklājību. Šis tā sauktais nolīgums uzvelk trako kreklu mūsu budžetiem un neņem vērā dalību valstu, Eirozonas dalību valstu pilsoņu intereses tas ir tāds sastindzis diktāts un nevis praktisks risinājums. Ekonomikas um, badināšana visvairāk attiecas uz Eiropas dienvidu valstīm. Tajās tikai pieaugs bezdarbs un budžeta līdzsvar panākt būs aizvien grūstāks. Mm, šī te valūta tiek pārvērtēta, līdz ar to darba vietas samazinās un eksportēšana nav iespējama. E, tām valdībām, kas nespēja tik galā ar saviem budžetiem, ir jāatstāja eirozona. Tādējādi viņas varētu nodrošina ekonomisko izaugsmi, veicinot savu e, eksportu. Šīm valstīm vajadzētu saņemt vieglākus aizdevumus nekā tad, ja tās atrodas Eirozonā. Paldies par uzmanību. Komisjon. Paldies. Un komisijas vārdā Sefkoviča kungam vārds. Much, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es zinu, ka daudzus jautājumus atbildēja jau Eiropas komisijas priekšsēdētājs. Es pievērsīšos tiem jautājumiem, kas šeit atskanēja pietiekami bieži, proti darba vietas, izaugsme un kur ņemt investīcijas, lai atbalstītu šo abu divu jomu stiprināšanu. Pirmkārt, gribētu vēlreiz e, uzsvērt godātiem deputātiem, ka darba vietas un bezdarba problēmas risināšana noteikti ir viena no piecām galvenajām prioritātēm, kurām Eiropas Savienība pievērsīsies šogad. Uh, Tas ir secinājums ikgada izaugsmas pētījumā, tā ir arī viena no prioritātēm Eiropas pusgadā. Mēs sagaidām, ka katras dalība valsts, valsts reforma programmā šī prioritāte parādīsies ļoti augstu. Mēs apzināmies, cik ļoti sāpīgi šī problēmas, problēmas skar mūsu pilsoņus un cik kaitīgi tas ir mūsu tautsēmniecībām, ka trūks darba vietu. Ko komisija darīs tālāk? Mēs piedāvāsim nodarbinātības politikas pakotni jau šī gada aprīlī. Darīsim visu, kas ir ir mūsu spēkos, lai palīdzētu Eiropas Savienībai un dalību valstīm stimulēt darba tirgus tā, lai tie darbotos labāk un lai rastos labāk priekšnoteikumu darba vietu radīšanai. Mēs vēlētos radīt iespējas visās tautsaimniecības nozarēs, taču vēl lielāku uzmanību pievērsīsim atsevišķām nozarēm un sektoriem, kur mēs redzam lielu potenciālu darba vietu radīšanai, kā piemēram veselības aprūpe, informācijas tehnoloģijas, datortehnoloģijas, informācija tehnoloģijas un tā tālāk. Bez tām mēs mēģināsim nojaukt tās barjeras, kas joprojām traucē brīvai darba spēka kustībai Eiropas Savienībā. Mēs gribētu uh, īpaši uzsver to, ka jaunieši, kas šobrīd saskars ar vēl nepieredzētu spriedzi darba tirgu, atrodas ļoti nepatīkamā situācijā. 7,5 miljonu jauniešu, kas nemācās un nestrādā, tas ir nepieļaujami. Mums ir nepieciešams viņiem palīdzēt. Tādēļ ir arī komisijas pasākumi, kas ir izteikti dalībvalstīm un dalībvalsts ir nākušas uh, klajā ar konkrētiem pasākumiem no savas puses. Mēs domājam, ka šīs, šīs problēmas jārisina kopā ar sociālajiem partneriem. Ir nepieciešamas darba garantijas. Mēs gribam, lai katram jaunam eiropietim pēc mācību beigšanas būtu pavisam drīz iespēja stāties darbā vai arī turpināt studijas. Ja nebūtu darba vietas viņa izvēlētajā profesijā, tad viņam jāpiedāvā iespēja mācīties kaut ko citu. Tikai tā mēs varam pilnībā izmantot jauniešu potenciālu Eiropas Savienībā. Bez tām mēs eh, paredzam arī uzlabot dažādās metodas, kas palīdz jauniešiem meklēt darbu. Ieviesīsim jauno schēmu, tavs pirmais Eiropas Savienības darbs Šīs schēmas uzdevums būs informēt jauniešus par iespējām darba tirgu. Protams, rodas jautājums par to, kur rast investīcijas, kur rast naudu, ko varētu investēt ekonomikā šajā grūtajā laikā, kad ir budžeta konsolidācija un taupības pasākumu kā mūsu prioritāte. Mēs negribētu vēlreiz atkārtot to dramatisko situāciju, kas mums piemeklē pirms diviem, trim gadiem. Uh, Runājot par jaunu darba vietu radīšanu, mēs uzskatām, ka tas varētu notikt labāk ar esošajiem līdzekļiem no Eiropas Savienības fondiem. Līdz šim 22 miljārdi eiro ir tikuši izmantot Eiropas sociālajā fondā un 62 miljārdi eiro struktūra un kohēzijas fondos, kas vēl nav izmantoti. Ir dalībvalstis, kurām vajadzētu pārskatīt izdevumu prioritātes, pārprogrammēt šo līdzekļu izmantošanu tā, lai ras, radītu jaunas darbvietas, ir tīpaši jauniešiem piemērotas darbvietas, bet arī jebkuram Eiropietiem noderīgas darbvietas. Deputāti šeit pieminēja vairākas konkrētas idejas, kurās jomās varētu radīt vairāk ienākumu un investīciju. Es domāju, ka šeit mēs esam pilnīgi viensprāts. Eiropas komisija, kā jūs labi zināt, eh, ir pār to, lai tiktu ieviest finanšu, trans, ieviest finanšu transakciju nodoklis. Esam daudz strādājuši, lai pārliecinātu dalību valstis par šīs metodas nepieciešamību. Jūs zināt, ka šāds lēmums var tikt pieņemts tikai vienprātībā. Mēs tāpat arī ticam projektu obligācijām, jo mūsu pētījumi rāda, ka tās varētu ļoti labus rezultātus sniegt. 203 miljonus no Eiropas Savienības Mm, budžeta varētu tikt izmantots kopā ar Eiropas investīciju bankas līdzekļiem šo te eiro obligāciju radīšanai. Tie ir vairāk nekā 3 miljārdi eiro. Šo naudu varētu izmantot dažādiem infrastruktūras, informācija tehnoloģijas projektiem, kuri savukārt veidot Eiropas Savienības konkurētspēju un celtu to. Jūs zinat, mēs esam par to, lai radītu Eiropas Savienības jaunus pašresursus. Mēs ikvienā sarunu sēdē, kas notiek, notiek ar dalību valstu pārstāvjiem, pieminam šo ideju. Jūs, protams, saņemat informāciju no saviem sarunu vedējiem par to, cik grūtas un sarežģītas ir šīs sarunas. Taču mēs esam dziļi pārliecināti, ja vēlamies caurskatāmāku budžetu un mazāku dramatismu daudzgad finanšu schēmas apspriedēs, tad mums jāievieš ir ļoti pamatīgi un stingri pašu resursi šajā Eiropas Savienības budžetā. Un vēl teikšu kādu lietu. Domāju, ja mēs papētam mūsu investīciju politiku, tad viens no labākajiem instrumentiem, instrumentiem investīciju piesaistīšanai ir Eiropas Savienības budžets. Kur gan citur pasaulē ir tāds budžets, kur 94% no ienākumiem atgriežas dalību valstīs ar lielu pievienoto vērtību. Tas finansē programmas un politikas, kas veicina konkurētspēju un kohēziju dalību valstu vidū. Tieši šādi jāskatās uz šo Eiropas budžetu. Diemžēl šīs dimensijas man reizēm šajās debatēs par Eiropas budžetu ar dalību valstīm pietrūkst. Lielas paldies, godātie deputāti, par jūsu atbalstu vienotā tirgus aktam, par jūsu vēlmi Eh, veicināt mūsu priekšlikumu ātrāku ieviešanu, jo mēs uzskatām, ka ieviešot šo vienotā tirgus priekšlikumu tiešām varēsim radīt daudz jaunu darbu vietu. Un pēdējais par Rumānijas un Bulgārijas iestāju Schengenā. Jūs ļoti skaidri zināt, ka Eiropas komisijas pozīcija ir negrozāma. Esam pārliecināti, ka Bulgārija un Rumānija ir izpildījuši visus priekšnoteikumus iestājies Schengenā. Mēs uzskatām, ka abām valstīm jau bija jātiek uzņemtām Schengens jomā. Paldies, priekšsēdētāji! Sirsnīgs paldies komisāra kungs, par jūsu viedokli, komisijas viedokli. Līdz ar to esam pabeiguši izskatīt šo darbu kārtības punktu un vēlos norādīt, ka mums ir iekavējušās šī rīta.